Good afternoon. Sveicināti. Ieņemiet lūdzu vietas. Un silti sveiksim Zviedrijas prezidentūras pārstāvis, ministrs, kas šeit eh, ir pagodinājuši mūs ar savu eh, klātbūtni jo 27. darba kārtības punkts ir saistīts ar Stokholmas programmas sagatavošanu brīvību, drošības un tiesiskuma telpas jomā. Tā ir programma, mm, kas būs jaunā eh, programma, kas sekos Tampers un Hāgas programmām. Un tādēļ mēs ar lielu nepacietību gaidām ziņojumu no eh, Magnus Reinera. Un pēc tam Minas Lungrēnas eh, ziņojumu eh, par migrāciju un patvērumu meklēšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie Libes komitejas deputāti! Es vēlētos pateikties par uzaicinājumu uzstāties jūsu priekšā. un iepazīstināt jūs ar to, ko Zviedrijas prezidentūra dara Stokholmas programmas sagatavošanas gaitā. Šī būs jauna programma, kas izriet un ir Hāgas programmas turpinājums. Mēs tiešām sagaidām interesantu un tādu intensīvu darbu šajā rudenī. Um, gan man, gan Lundrēns kundzei daudz dažādu uh, sarunu ar dažādām dalību valstīm, ar to pārstāvjiem. Uh, Eh, daudz no viņiem ir bijuši Stokholmā, un mēs esam apsprieduši Stokholmas programmu, un šīs divpusējās sarunas ir bijušas ārkārtīgi noderīgas, lai apkopotu dažādu dalību valstu viedokļus un nostājas. Un principā ir tā, panākta tāda vienošanās par virzību, kādā ir jātīst mūsu eh, tālākā sadarbība. Uh, Mūsu uzdevums kā prezidentūrai ir jāņem vērā visi šie minētie uzskati un viedokļi, un tie visi jāiekļauj programmas projektā. Un šī rudens eh, laikā ir tātad jāizdiskutē visi šie jautājumi. Oktobra beigās Zviedrijas prezidentūra nāks klajā ar eh, tātad pirmo eh, teksta projektu Pēc tam mums būs ļoti intensīva saruna programma, un decembrī tā tad būs noslēdzošais samits. Šī procesa gaitā arī Eiropas parlaments būs ļoti svarīgs spēlētājs. Zviedrijas prezidentūra jau ir tikušies ar, vai, tikušies ar vairākām Eiropas parlamenta komitejām un Mēs ar lielu prieku eh, turpinām sadarbību šajā rudenī. Mūs ļoti interesē par, parlamenta viedoklis par prioritātēm, kuras būtu eh, jāietver šajā programmā. Un līdz ar to mēs gaidām arī jūsu rezolūciju novembrī. Zviedrijas eh, prezidentūras mērķis ir veidot ambiciozu programmu, lai tā būtu tiešām vērsta ar skatu nākotnē un pietiekam līdzsvarot. Mm, ja mēs runājam par eh, ambiciozu programmu, eh, ar to mēs domājam nepieciešamību pastiprināt sadarbību Eiropas Savienībā brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Mums vajadzētu būt ar tādu tālajošu skatu nākotnē, jo pašlaik mēs izvirzam uh, tikai un veidojam tikai pamatus tādai tālākai uh, auglīgai un veiksmīgai sabiedri, uh, sadarbībai. Programmas darbības laiks būs pieci gadi. Tad, kad mēs runājam par līdzsvarotu programmu, es gribētu atzīmēt to, ka Ir jāsabalansē dažādas represīvas metodas, sankcijas ar um, metodēm, kas aizsargā cilvēku pamattiesības un personas integritāti. Un būtībā tagad uh, mēs liekam pamatus mūsu sadarbībai nākotnē Un vissvarīgākais ir, lai šādu virzību atbalzi, atbalstītu Eiropas Savienības uh, iedzīvotāji, lai viņi atzītu, novērtētu, vai šī programma dod kādu uh, pie, pievienoto vērtību viņu uh, ikdienas dzīvē vai nē. Un tieši par to mēs runājam ar daudz dalībvalsts pārstāvjiem septembrī 12. sarunās. Cīņa pret noziedzību ir bezgala svarīga, un mūsu cilvēki sagaida no mums to, lai Eiropas eh, Savienības eh, sadarbība eh, tiesību, tiesību jomā nodrošinātu to, ka mēs veiksmīgi cīnāmies pret organizēto noziedzību, vienlaikus nodrošinot drošību, tāpat laikā nepārkāpjot cilvēku tiesības uz viņu privātās dzīves neaizskaramību. Tā tad ir jābūt šiem pasākumiem, kas nodrošina drošību, tā pašā laikā ir mm, jāievēro arī uh, pilsoņu tiesība aizsardzība. Cīņa pret pārobežu noziedzību un lielāka drošība ir patiesi izaicinājumi, jo mēs zinām, ka mums pastāv tādas problēmas kā narkotiku tirzniecība, cilvēku tirzniecība un tā tālāk, un tā tālāk, un parādās arī jauna veida noziegumi, piemēram, kiber, piemēram kibernoziegumi. Un eh, komisijas paziņojumā ir eh, minēta vesela virkne dažādu noziegumu veidu, eh, kuriem būtu pievērš, pievēršama īpaša uh, Eh, uzmani, uzmanība, lai pārbaudītu mūsu iespējas sadarboties eh, krimināla tiesību jomā. Tas attiec uz bērnu eksploatāciju, cilvēktirzniecību, eh, kibernoziegumiem, narkotiku tirzniecību, viltošanu, korupciju un tā tālāk tie visi ir tādi m, mm, pārobežu noziegumi, kas prasa sadarbību Eiropas līmenī un šķiet, ka dalība valstis par to ir vienisprātis. Organizētā nodziedzība Eiropā pārvietojas neievērojot valstu robežas, un tāpēc mēs nevaram šādas robežas e, novilkt mākslīgi un uh, radīt situāciju, kas mums neļautu veiksmīgi kopīgi cīnīties pret uh, Eh, šādiem noziegumiem. Mums ir jāpastiprina pārobežu sadarbība un jās, jāsadarbojas gan uh, policijas dienestiem savā starpā, gan tiesība, citām tiesību sargājošajām iestādēm, veidojot efektīvas informācijas apmaiņas uh, sistēmas, uh, dalīšanos uh, veiksmīgākajā pieredzē un tā tālāk. Tas viss rada uh, Eh, veido pamatu mūsu eh, sadarbībai apkarojot šīs problēmas. Runājot par sadarbību operatīvajā jomā, divpusējo sarunu laikā daudzas eh, delegācijas atbalstīja lielāku pilnvaru piešķiršanu Eiropolam. Daudzas dalībvalstis uzskata, ka tieši Eiropola ir veiksmīgākais instruments, kas var veicināt policijas dienas sadarbību. Tas ir būtībā tāds stūrakmens, kas nodrošina policijas dienas sadarbību. Un Eiropola veiksmīgi var pārstāvēt Eiropas zonu uh, arī starptautiskajā arēnā. Un uh, Hāgā pavisam drīz notiks īpaša uh, tikšanās ministru līmenī, kur tiks runāts par uh, um, Eiropola pot potenciālu un kā to veiksmīgāk izmantot. Un, protams, jūs komitejas dalībnieki, um, ko, jūsu komitejas dalībnieki laipni aicināti piedalīties šajā sanāksmē. Pārobežu sadarbība ir veids, kā cīnīties pret uh, noziedzību, nodrošinot informācijas apmaiņu, un Nacionālās policijas organizācija rokās reizēm ir uh, informācija, ar kuru ir nepieciešams dalīties ar kaimiņu valstīm. Un tās ir jomas, kurās mēs varam sadarboties un uzlabot šo sadarbību, standartizējot informācijas apmaiņu, līdz ar to padarot to efektīvāk. Tāpat laikā ir svarīgi nodrošināt, lai informācijas apmaiņa respektētu datu aizsardzības normas kā arī uz personu, kā arī respektētu personas datu aizsardzību un lai šie dati tiktu izmantoti tikai eh, paredzētiem mērķiem un netiktu uzglabāti ilgāk kā nepieciešams. Mums ir jāpasargā personas inte, eh, integritāte eh, procesa laikā. Tas nav nekāds neiespējamais uzdevums, tā ir nepieciešamība. Mūsu divpusējo sārunu laikā um, tika uzsvērta nepieciešamība veidot uh, tādu savstarpēju uzticēšanos šādu administratīvu sistēmu izmantošanā, un es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim vienoties par nosacījumiem, uz kādiem būtu balstām šāda sadarbība. Uh, Eh, te nav runa tikai par sadarbību nacionālo varas iestāžu eh, starpā, bet ir svarīgi arī, kā cilvēki Eiropā vērtēs eh, tos pasākums, par kuriem mēs vienosimies. Mums ir jābūt spējīgiem paļauties vienam uz otru un jāspēj īstenot un realizēt citas dalību valsts pieņemtos lēmumus un tā tālāk. Svarīgs ir arī savstarpējas apmācības un uh, pieredzes apmaiņas programmas. Mm, piemēram, kaut ko līdzīgu studentu apmaiņas programmā Erasmus varētu veidot, piemēram, tiesnešiem, uh, policijas uh, darbiniekiem, izmeklētājiem un tā tālāk. Lai palielinātu uzticēšanos, mums ir jāsniedz noteiktas garantijas eh, mūsu pilsoņiem, un šīs problēmas ir jārisina um, atbilstošā veidā ievērojot visas normas, eh, kas attiecas uz kriminālu procesu, eh, ievērojot kā upura, tā iespējamā kriminālvajājumā tiesa cilvēku tiesības. ir tātad jāievēro uh, ne tikai individa tiesības, uh, bet arī jānodrošina tiesiskā pārliecība. Līdz ar to ir jāveido īpaša ceļu karte par to, uh, kādas tad ir um, cilvēku šīs tiesības, un, lai to varētu nodrošināt, ir jāveido uz rezultātiem um, balstīti instrumenti, kas varētu cilvēkiem dot reāli pievienoto uh, vērtību. Tālāk, kopējā, eh, kopējais instruments, kas eh, tiks pieņemts pavisam drīz attiecībā uz eh, tulkošanu, gan mutisko, gan rakstisko, būs ļoti svarīgs instruments veidojot šo savstarpēju sadarbību, bet svarīgi ir nodrošināt arī uh, darbu ar upuriem, pasargājot, eh, nodrošinot upuru drošību. Eh, diemžēl mūsu ieguvumam un mūsu spējai pārvietoties diezgan netraucēt Eiropas Savienības teritorijā, eh, šī te brīvība dod lielāku pārvietošanās brīvību arī Eiropas Savienības pilsoņiem, kas pastrādā noziegums dažādās uh, dalībvalstīs. Šī gadījumā cilvēki var ciest ceļojumu laikā un, piemēram, ja jūs kļūstat par noziegumu upuru citā valstī, jums ir jāspēj saņemt informāciju juridisko procedūru laikā tajā valodā, kur jūs saprotat. Es zinu, ka Eiropas parlaments par šo jautājumu ir runājis vairāk kārt, apkārt un uzskata to par prioritāru jomu. Tādēļ es eh, tiešām paļaujos uz jūsu konstruktīvo sadarbību un atbalstu, lai eh, stiprinātu noziegumu upuru tiesības Eiropā. Tad lūk šie tie svarīgākie jautājumi, eh, kurus minēja Zviedrija, mūsu, diskutējot par mūsu Stokholmas programmas sagatavošanu. Noslēgumā es vēlreiz gribu izteikt cerību, ka mēs varēsim veiksmīgi sadarboties ar Eiropas parlamentu un Liba komiteju tuvākajos mēnešos, un es arī mm, esmu pateicīgs par jūsu informāciju un ar nepacietību gaidu jūsu komentārus, kā arī esmu gatavs atbilst, atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un tālāk došu mm, Minai Lungrēnai uh, eh, vārdu, kas ir mana kolēģe, un kur runās par migrāciju un patvērumu politiku. Thank you, Mr. Graner. Mrs. Lundgren. Thank you very much. Paldies, godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienītās deputātas. Man ir patiesas prieks šodien būt jūsu komitejā un pārstāvēt Eiropas Savienības prezidentūru Zviedriju un iepazīstināt jūs ar Stokholmas programmu. pirms mēneša mm, jums uzrunāja arī tieslietu ministra Tobijas Bilsēm, un toreiz mēs uzsveram, cik mums ir svarīga sadarbība ar Eiropas parlamentu. Un toreiz mēs arī e, solījām, ka mēs turpināsim šo dialogu, un lūk, šodien mēs esam kopā ar jums. Toreiz ministrs Bilstrāms toreiz norādīja, ka šis jautājums ir ļoti būtisks iedzīvotājiem, Eiropas pilsoņiem. Un mēs turpinājām šīs debats jau arī Zviedrijā par Stokholmas programmu, izmantojot tā, gan tradicionālos mēdījus, gan arī jaunos mēdījus, kā piemēram blogus. Un arī runājām ar starptautiskām un nevalstiskām organizācijām, kas aktīvi iesaistījās šādos jautājumos. Uh, Un tagad tas ir tiešām nodrošinājis to, ka šī programma veidojas veiksmīgi un ir tiešām iegūsi plašu rezonanci. Nu, mēs varam tagad pievērsties nedaudz patvēruma jautājumam Stokholmas politikas ietveros. Viens no mūsu prezidentūras svarīgajiem uzdevumam ir tieši sagatavot darbu programmu eh, tieslietu drošības un brīvības jomā. šī Stokholmas programma būs viens no vadošajiem dokumentiem nozarē arī nākošo gadu laikā. Mūsu mērķis ir izveidot tādu programmu, kas ļauj izveidot atvērtāku un arī drošāku Eiropu, kas ciena katru individu. Protams, šobrīd daudz kas jau tiek darīts un daudz kas jau notiek, un ir noticis patvērumu jomā arī iepriekšējo gadu laikā, tā ka mēs jau nesākam visu no nulles. Mums ir izveidot likumdošana, kas veido pamatu kopējai imigrācijas un patvērumu politikai. Daudzie pasākumi, kas ir minēti Hāgas programmā, jau ir īstenoti vai šobrīd tiek īstenoti. Un par to mēs esam gandarīti. Eiropas parlaments arī uzņems arvien nozīmīgāku lomu šajos procesos. Turklāt Eiropas padome arī ir pieņēmusi šo vienoto paktu par patvērumu meklēšanas sistēmu Eiropas Savienībā. Dalībvalstis ir apņēmušās izveidot taisnīgu un koordinētu politiku šajā jomā, apzinoties tos sarežģījumus, kas ir arvien patvērumu jomā. Un ir devuši, protams, jaunu politisko ieguldījumu mm, patvērumu jautājumā. Es, protams, vēlos atgādināt, ka šis pakts pats par sevi, protams, nav galīgais dokuments. Tā ir daļa no tā fundamentus, kā mēs balsīsim jauno programmu. Vēl arī komisija no savas puses ir veikusi plašas konsultācijas ar nacionālajiem parlamentiem, nevalstiskām organizācijām, atsevišķiem individiem, kur līdz ar to sabiedrībai ir iespējas arī paust savu viedokli par nākotnē izstrādājumu politiku. Tagad ir pienācis laiks šo darbu turpināt un izstrādāt Stokholmas programmu. Te nozīmīgs ir komisijas paziņojums, kas nāca klajā jūnijā, kas ir bijis viens no nozīmīgākajiem ieguldījumiem. Šis paziņojums tika arī izskatīta kopējā iekšlietu un tieslietu padomē Stokholmā jūlijā Tāpat kā ministram man arī man ir tāds viedoklis, ka šī nu ir pirmā tāda vienošanās, pamatvienošanās starp dalībvalstīm, kas pauž uzticību šim komisijas sagatavotajam paziņojumam. Tas reizē ir arī kā tālākais atskaits punkts, un mēs ņemam vērā, kas jau izskanēja iepriekšējās apspriedēs un arī ministra nāksmē Stokholmā, proti svarīgs ir, lai mēs tiešām svarīgi ir, lai mēs nodrošinātu um, migrācijas pārvaldību, lai tā nebūtu haotiska, bet gan mēs to vadītu. Un tas ir um, viens no stūrakmeņiem mūsu politikai. Un tas nenozīmē tikai mums regulēt šo migrāciju jau Eiropas Sanības ietvaros, bet sadarboties ar izcelsmes valstīm. Ja mēs tiešām gribam nodrošināt Lisabonas stratēģijas mērķus, tas ir panākt, lai Eiropas Savienība būtu ļoti konkurētspējīga ekonomika, tad acīm redzot mums tomēr vajadzēs savus um, Eiropas Savienību atvērt daudz lielākā mērā darbspēka migrācijai no ār trešajām valstīm. Jo mums ir jāapzinās demografiskās izmaiņas, kas šobrīd notiek Eiropā. Un arī šobrīd mums ir jāskatās, ka šī programma nav visvienai dienai, bet gan pieciem gadiem. Un uh, ekonomiskā situācija mainīsies. Tāpēc jau tagad mums ir jāsagatavo tādi priekšlikumi, kas ietver reformas, vajadzīgās Eiropas Savienības reformas, lai mēs varētu piesaistīt svarīgās uh, darbspēku Eiropas Savienības nākotnē. Tas nozīmē, ka dalībvalstis ir vienojušās ka šai Stokholmas programmai ir um, skaidri jāpasaka, kādā veidā mēs attīstām imigrācijas programmas un politikas un nozīmē skaidri, kāda būs ieguvuma no imigrācijas atsevišķām arī dalībvalstīm. Arvien tās būs dalībvalstis, kas noteiks to migrantu skaitu, kam būs tieša pieeja darba tirgumu. Ir paredzēta arī vienošanās par koordināciju dalībvalstu starpā par nelegālo imigrāciju. Tas nozīmē, ka mums jāizveido tāda vienota koordinācija, kas kalpo kā pamats, lai mēs izveidotu Eiropas Savienības kopējo migrācijas politiku. Frontex spēlē nozīmīgu lomu To neviens neapšauba. Dalībvalstis vēlas redzēt, lai Frontex būtu vēl jau spēcīgāks. Taču tas tikai viena no daudziem pasākumiem, kas ir jāpanāk. Svarīgi, piemēram, veidi ir arī sadarbības stiprināšana ar izcelsmes valstīm. Tāpat arī attīstības palīdzības koordinācija kas ļautu nodrošināt lielāku stabilitāti un drošību un ilgspējīgu attīstību šajās valstīs. Tāpat ir svarīgi nodrošināt līdzsvaru arī apkarojot nelegālo migrāciju, lai šie drošības pasākumi netiktu īstenoti uz legālās migrācijas rēķina, vai lai nenovestu pie samazinātām patvēruma iespējām. ir vēl arī papildus riski par bērnu tiesībām. Mums līdz ar to ir jāievieš, jāievieš vadlīnijas, lai mēs tiešām varētu labāk kontrolēt nelegālo migrāciju un vienlaiks tomēr nodrošināt līdzsvaru. Dalībvalstis ir arī risinājušas jautājumu par līdzdalību un šo ieguldījumu sadalījumu. Ir atsevišķi dalībvalsts, kam, protams, šī slodze ir daudz lielāka un citām mazāk. Tādēļ mums ir vajag izveidot tādu kopējo pieeju, kas tiešām sev termiņā ļauj to risināt labāk. Un tas prasa dažādas pasākums. Šī globālā pieeja, ko mēs risinām, ar ko mēs risinām imigrāciju, atspoguļojas arī mūsu izstrādātā Eiropas Savienības atpakaļ nosūtīšanas politikā. Tātad mēs runājam par dažādām iespējām, piemēram, Maltai, kas ļautu risināt šo samilzušo problēmu, nododot šos daļu no arī citām dalībvalstīm. Lūk, Stokholmas programmas mērķis, viens no mērķiem ir panākt lielāku solidaritāti starp dalībvalstīm un trešajām valstīm, kas ir viss neaizsargātākās, kuras visvairāk skar migrācijas plūsmas un kas izjūt īpašu apgrūtinājumu savai patvērumu sistēmai. Mums ir šis mērķis izveidot kopējo Eiropas patvērumu sistēmu, viens no pirmajiem soļiem ir bijis ieviest šo sistēmu, kas ļauj nodrošināt vienādu attieksmi pret visiem patvērumu meklētājiem, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņi pieprasa patvērumu. Stokholmas sanāksmē dalībvalsts norādīja, ka kopējai patvērumu sistēmai ir jādarbojas efektīvāk. Mums jāizveido pirmkārt šāda kopējā sistēma, lai nodrošinātu tādu um, efektivitāti visai sistēmai. Un tas prasa uh, efektīvāku koordināciju arī lēmumu pieņemšanas procesā. Un tādēļ šī arī sadarbība ir viens no iespējamiem risinājumiem. Patvēruma sistēmas attīstīšanā svarīga arī ir ārējā dimensija. Un te nu mēs tieši runājam par šo bēgļu pārvietošanu, kas ierodas no trešajām valstīm. Tie, protams, ir atsevišķi individi, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, bet kas nereti nevar atrast drošu patvērumu vai no nu Eiropas Savienību vai citur. Bieži vien šie cilvēki nonāk bēgļu nometnēs, un viņam vairs nav nekādas īsti garantijas par viņu nākotni. Sadarbībā ar ANO augsto pārstāvi bēgļu jautājumos mēs daudz ko varam darīt šo cilvēku situācijas uzlabošanā, iesaistoties Mm, jaunajās pārvietošanas programmās. Un lielākas, lielāka, lielākā dalībvalsts daļa ir tieši uzsvērusi, cik šīs pārvietošanas programmas ir svarīgas kopējā Stokholmas programmā. Mēs oktobrī domājam tiešām aktīvi iesaistīties šo jautājumu risināšanā ar parlamentu, lai šī eh, pārvietošanas programma varētu sākt darboties iespējami drīz. Godātie deputāti! Kā jau valsts sektārs Grāners norādīja, mēs jau iepriekš tikāmies Stokholmā ar dalībvalstu pārstāvjiem un pārunājām šo programmu. Sanāksmes laikā dalībvalstis arī sniedz savus papildinājumus, komentārus ministru sanāksmē un norādīja, cik svarīgi ir nodrošināt vispirms īstenot konstruktīvu likumdošanas programmas izvērtējumu ar mērķi uzlabot to labāku īstenošanu, lai tiešām sniegtu labāku atbilstību aktuālajām vajadzībām. Nu, mums tas ir visdziļi jāapzinās un jāspēj to izmantot, lai virzītos tālāk. Un mēs redzam, cik svarīga ir praktiskā sadarbība lai nodrošinātu praktisko palīdzību visā Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs runājam un uzsveram, cik un dalībvalstu uzsver, cik svarīgi ir Eiropas atbalsta biroja izveida tieši patvērumam, patvērumu politikas īstenošanā, kas nodrošinātu juridisko un iekšlietu palīdzību arī šajā ārējā dimensijā. Neformālā iekšlietu ministra sanāksmē Stokholmā un arī tālākā dialogā ar dalībvalstīm mēs esam apkopojuši visus komentārus, kas tagad var iekļauties kopējā Stokholmas programmas izstrādēšanā, lai mēs panāktu šos konkrētos mērķus un prioritātes. Mm, lūk, mm, tas ir augstais mērķis, ko mēs uh, esam uzstādījuši Un mēs to turpinām šo procesu un aicinām dalībvalsts un arī visus galvenos dalībniekus arī turpināt aktīvi iesaistīties programmas izstrādē. Nu, mēs ceram, ka rudens laikā mēs tiešām varēsim noturēt vairākas konstruktīvas diskusijas arī ar Eiropas parlamentu. Jūsu darbs mums ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs tiešām mm, panāktu veiksmīgu rezultātu. Mēs galu galā sagaidām Eiropas parlamentu un padomus kopējo atbalstu. Paldies! Un esmu gatava atbildēt jebkuru jautājumu. Paldies! Es eh, domāju, ka mums ir kritiski jāizturas pret šīm te lietām un tagad jāizdiskutē šīs lietas, jo daudz kas mainīsies Lība komitejas darbā līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Apmēram 20 kolēģi ir pieteikšies runāt, tāpēc es aicinātu jūs aprobežoties ar divām minūtēm. Būsu tilkums, lūdzu. Eh, Grazie, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu pateicīgs par šo te ļoti interesanto prezentāciju padomas pārstāvjiem. Es gatavojos runāt par kopējo patvēruma politiku, un es esmu atzīmējis virkni punktu par šo tēmu. Pirmkārt jau to, mm, kādam būtu jābūt mūsu politiskajam mērķim šajā sektorā. Es domāju, tam ir jābūt pietiekami skaidram. Uh, Manuprāt, šim mērķim būtu izveidot eh, kopēju, vienotu eh, imigrācijas un patvēru meklēšanas politiku uz drošiem pamatiem. Šai politikai būtu jābūt taisnīgai, jo tai vajadzētu aizstāvēt tikai tos, kas to ir pelnījuši. Tai vajadzētu būt taisnīgai arī pret tām valstīm, kuras eh, īpaši cieš no eh, šīm te nelegālo imigrantu plūsmām un patvēra meklētāju eh, plūsmām. Un mums vajadzētu aizsargāt tikai tos, kas patiešām ir pelnījuši atrasties Eiropas teritorijā. Tāpat laikā attiecīgi vēršoties pret tiem, kam nav tiesību šeit atrasties. Un uh, es domāju, ka attiecībā uz šādiem cilvēkiem vienīgais veids ir nosūtīt viņus atpakaļ, no kurienes nākuši runājot par atpakaļ atgriešanas un izraidīšanas politiku, es piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgi. Protams, ka vajadzētu veidot brīvprātīgu atpakaļ atgriešanās politiku. Es esmu redzējis virkni uh, projektu vairākās valstīs, e, kur e, šāda te atpakaļ atgriešanās savās mītnes zemēs tiek stimulēta, un tie ļoti veiksmīgi darbojas. Tā kā šādus piemērus vajadzētu atkārtot, tas ir e, daudz humānāk. Un, protams, ka ideālā gadījumā cilvēks pēc lūguma atgriezties, atgriežas atpakaļ, nevis tiek piespiests to izdarīt. Līdz ar to mums ir jāuzlabo mūsu darbs. Um, piemēram, organizējot, teiksim, kopēji atgriešanos mājās vairākiem cilvēkiem vienā maršrutā vai vienā virzienā. Un svarīgi šeit ir arī starptautiskā sadarbība. Mēs ļoti labi zinām, ka um, ir jātīst sadarbība arī ar trešajām valstīm. Eh, ne ar visām valstīm izdodas veidot veiksmīgu šādu sadarbību, jo mēs, piemēram, zinām piemērs, kā eh, attīstās eh, sadarbība ar Lībiju un Turciju, piemēram. Uh, Šīm valstīm uh, grūti nāks aizsargāt pašiem savas ārējās robežas, un tāpēc mums vajadzētu viņām palīdzēt savas ārējās robežas aizsargāt. Protams, ka nedrīkst aizmirst ieskatīties Ženēvas konferencē. Un uh, apvienoto nāciju attiecīgais birojas darbojas uh, ar šiem jautājumiem, ar bēgļu jautājumiem. Un uh, izmantojot viņu palīdzību, mēs varam varbūt viest kādas jaunas uh, cerības. Ir arī Frontex, tā ir mūsu aģentūra, varbūt būtu jāpārskatās pilnvaras. Uh, lai tā veiksmīgāk pildītu savus pienākumus. Šobrīd daudz dalību valstis nav izpildījuši Frontex cerības. Frontex no savām dalību valstīm sagaidīja daudz lielāku aktivitātu un dalību misijās. Bez tam ir jāapsver arī fakts, vai šai aģentūrai nebūtu vajadzīgi pašu līdzekļi. Līdz šim brīdim e, tā tādus nav saņēmusi un līdz ar to nespēja darboties pietiekami efektīvi. Mums tātad ar visiem šiem punktiem ir jādarbojas. Un beig beigās mēs nonākam pie solidaritātes koncepcijas, un ar to es arī beigšu. Es domāju, ka Reizēm šķiet, ka eh, Eiropas Savienības dienvidu reģionos cilvēki uzskata, ka uh, ir jūtas pamesti vieni ar imigrantu problēmām. Šķiet, ka tikai viņu pienākums ir uh, viņus uzņemt atpakaļ, palīdzēt viņiem, glābt viņus. Tāpat laikā viņiem nav nekāda tiesība sūtīt viņus atpakaļ vai sūtīt uz citām Eiropas uh, valstīm. Tātad viņiem ir jāuzņems visa atbildība par viņiem. Nu, tā nav nekāda solidaritāte, un tāpēc mums ir jāievieš noteikti solidaritātes mehānismi, kas darbotos. Uh, un no vārdiem sen ir laiks pāriet pie darbiem. Paldies, būs tilkums, bet es vēlreiz atgādinu, ka uh, nevajag izteikties 3, 4 vai 5 minūtes, tikai 2. Pretējā gadījumā mēs nepaspēsim laikā pabeigt, un 20 cilvēki ir pieteikušies runāt. Tāpēc lūdzu, Anes Plašārds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, centīšos tik ilgi nerunāt. Eh, šeit tika runāts eh, par to, ka ir jāaizpilda tie tukšumi, kas pastāv Eiropas drošības un tiesiskuma telpā. Es domāju, ka pašreizajā situācijā nepastāv tāda. Mm, bezieru un uzticēšanās visām, visu pušu starpā. Mēs esam redzējuši dažus dokumentus, kas nāk no padomas. Es, protams, to cienu un apbrīnoju uh, jūsu ambiciozos mērķus, jo savstarpējā uzticēšanās ir neapšaubām svarīga. Bet valstīm un valdībām mm, būs jānodrošina šī sadarbība savā starpā runāt par imigrāciju un patvēru meklēšanu. Es domāju, ka solidaritātes trūkums starp dalībvalstīm šeit ir ļoti jūtams. Un tieši šī iemesla dēļ mēs nevaram nonākt eh, pietiekami ātri pie pietiekami uh, optimālas uh, patvērumu meklēšanas un imigrācijas programmas visā Eiropas Savienībā. Uh, Un tad, kad ir eh, reāli jāizved cilvēks atpakaļ, jāatgriež savā valstī un tā tālāk, kad ir jāuzņem šie bēgļi, tie ir jāšķiro, jāizskata viņu lietas, un tās ir mm, problēmas, kas prasa risinājumu, ka tas nav vienkārši. Un mēs pārāk da daudz runājam par visādām teorētiskām lietām, vajadzētu praktiski runāt. Un tad, kad mēs ieraudzīsim, ka dalībvalsts reāli sāk eh, sadarboties savā starpā, uh, Tad, kad kaut, tad kaut kas varbūt notiks, es skatos, ka atkal viss tiek atlikts uz kaut kādu mistisku 2012. gadu. Un uh, es piedalījos Strasbūrā uh, konferencē par vienlīdzīgām tiesībām. Tad, kad mēs runājam par homofobiju, piemēram, Lietuvā, tad. Un es uzdevu šo jautājumu un saņēma atbildi par to, ka padome šo jautājumu nav skatījusi. Es domāju, ka ja ir problēma dalība valstī, tad ir jāizvērš uh, atklāta diskusija. Mēs daudz ko darām un runājam par eksportu uz Krieviju un eh, piena kvotām, citiem jautājumiem, bet mēs atklāti nerunājam par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem dalību valstīm. Albekungs, jūs arī esat aicināts eh, pārvarēt laika uh, rekordu. Jā, nu es centīšos. Man, es tiešām centīšos, um, lai šī, mēs saskaņot šīs programmas, un, um, manuprāt, tas tagad ir pats svarīgākais. Man vispirms, nu, nav daudz laika, un līdz ar to man sanāk, ka um, jāsanāk, ka tikai varēšu dažas lietas pateikt. Šīs svarīgākās uzdevums ir stiprināt iedzīvotāju tiesību aizstāvēšanu. Un man aktuāls jautājums šķiet par datu aizsardzību. Un lūk, te trīs lietas uzreiz, ko es gribu pievērst jūsu uzmanību. Pirmkārt, fakts ir tāds, kā līdzinā programma, kā es to saprotu, arvien tomēr atsaucas uz <clears throat> diezgan vispārīgām frāzēm, un konkrēti pieeja te netiek atspoguļota. Piemēram, arī novērtēšanas posmā uh, Te gan ir paredzēta kaut kāda drošības pasākumi un novērošana, bet tas viss ir ļoti nekonkrēti. Un tāpat arī Zviedrijas parlamentā skaidri vēlreiz izskanēja viedoklis, ka novērtēšana, vispārīga novērtēšana, pirms mēs izstrādājam jaunus drošības pasākumus un arī novērošanas pasākumus, vajadzētu tiešām skaidri mm, pateikt, cik tie svarīgi, jo bieži vien mēs redzam, ka vairāk notiek mm, fokus vērsts uz preventīviem pasākumiem. Un līdz ar to mēs nerunājam par tādu konkrētu jau pārkāpumu izmeklēšanu, kur tad tiek iesaistīti tiesību segošās iestādes un tiesneši, kas ļauj šādu vajošanu izvērst, bet jau gandrīz preventīvi pret visiem. Lūk, tas man satrauc. Manuprāt, noziedzības apkarošana neobligāti pakļaujas tieši jo plašākai novērošanai, bet drīzāk, ka mums ir jārunā par uh, konkrēto tiesību sagājušu iestāžu darbu stiprināšanu konkrētās vietās, kas tiešām ļautu um, panākt šīs nodzīvības samazināšanos. Savukārt papildus novērošanas sistēmas izveidošana, manuprāt, šo profilaktisko pasākumus neveic. Līdz ar to krim, noziedzi, kriminālās noziedzības apkarošana no vienas puses ir ļoti svarīga, bet tikpat svarīga ir tomēr iedzīvotāju pamattiesības nu, nosargāšana un līdzinējums piedāvājumā šajā programmā līdzsvara nav. Paldies! Triantafilīdas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem. It īpaši klausoties Lundgrēns kundzē, man jāsaka, ka es pilnībā atbalstu Zviedrijas prezidentūras nodomu nodrošināt to, lai būtu šī te patvēruma meklēšanas birojas, lai tas tiktu izveidots. Kipra uzņem ļoti lielu patvērumu meklētāju skaitu. Pie mums nonāk ļoti daudzi iesniegumi, tādēļ, ka Kiprē ir tāda geogrāfiskā, sociālā un ekonomiskā situācija. Es domāju, ka patvērumu atbalsta birojas palīdzēs risināt daudzas problēmas, jo īpaši humanitāra rakstura problēmas. Es domāju, ka ir nepieciešami adekvāti pakalpojumi patvērumu meklētājiem. Es nezinu, eh, vai kas var būt svarīgāks par solidaritāti starp dalību valstīm. Vidusjūras valstis uzņem ļoti lielus patvērumu meklētāju pulkus, un solidaritāte mums tik tiešām būtu vajadzīga no citām dalību valstīm. Birojām arī būtu jāatrodas kādā no vidusjūras reģionu valstīm, jo šīs valstis ir eh, ārējās robežas valstis. Tieši tajās ieplūst lieli patvērumu meklētāju pūļi, un eh, šīs valstis ir kļuvušas par tādām kā speciālistēm pakalpojumu sniegšanām. Mēs domājam, ka tieši tādēļ birojs būtu izvietojams tur. Es esmu pārliecināts par to un ceru arī, ka šis birojs tiks izveidots pēc iespējas drīzāk. Paldies, Kelers kundze! Paldies! Man ir diezgan liels problēmas ar vārdu līdzsvarots, kas tika izmantot šeit bieži vien. Ja mēs runājam par pamattiesībām, tad pamattiesības vienmēr viens un tās pašas tās nevar līdzsvarot vai samērīt to svaru ar citām eh, vērtībām. Es nezinu, vai jūs esat saņa, saņēmuši grozījumus, ko iesniedz fun, eh, pamattiesību aizsardzības aģentūra. Es gribētu aicināt jūs izstudēt šos grozījumus un uz, gribētu uzdot jums jautājumu, vai jūs pētīsiet šos grozījumus, vai tos uzņemsiet savā uh, ziņojumā. Šī aģentūra ir specializētā aģentūra, un es domāju, ka Stokholmas programmā noteikti vajadzētu ņemt vērā tās viedokli. Ir viens punkts, kuras lielā mērā piekrītu pamatiesība aģentūras viedoklim. Uh, punkts ir tāds, ka Stokholmas programmā tiesības tiek dotas tikai pilsoņiem, bet kas notiek ar tiem cilvēkiem, kuriem nav Eiropas Savienības pilsonība? Par to nekas nav teikts. Viņiem netiek garantēts nekādas cilvēka tiesības. Es domāju, tas varētu radīt problēmas, jo īpaši tādēļ, ka Eiropas Savienības aģentūras kā Frontex, piemēram, ir iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos. Mums ir jāparūpējas par to, lai garantētu cilvēktiesības arī tiem cilvēkiem, kas ir tik viegli ievainojami kā migranti, piemēram. Bez tām es uzskatu, ka Eiropas Savienībā mūsu ticamība būs spēkā tad, ja mēs garantēsim cilvēktiesību aizsardzību, nevis, ja mums būs efektīva atpakaļ atgriešanas sistēma. Patiesībā šobrīd dažās Eiropas Savienības dalību valstīs nav, netiek aizsargāti patvērumu meklētāji, varētu uzlabot šo jomu. Bez tam ir vajadzīgs vairāk solidaritātes. Līdz šim šī sistēma ir bijusi brīvprātīga, un tā ir pierādījusi sev kā darboties nespējīgu uz brīvprātības pamatiem. Mēs domājam, ka viena dalība valsts varētu palīdēt, palīdzēt otrai, ja uh, kādā no valstīm nav šo te patvērumu meklētāju vai arī nav tik daudz, un būtu jāņem vērā Dublinas konvencija. Es domāju, ka noteikti vajadzētu noteikt obligāto solidaritāti, jo, kā mēs visi zinām, brīvprātīgi tā nedarbojas. Paldies! Hauragī kungs, lūdzu. Yo quería empezar por decir a la presidencia sueca que, que Europa se. Es gribētu iesākumā teikt Zviedrijas prezidentūrai, ka tas ir veids, kā mēs būvējam Eiropu. Tas ir arī pareizi, ka mums rodas šaubas, jautājumi. Šobrīd Zviedrijas prezidentūra eh, rāda, eh, kā varētu risināt problēmas, kas saistās arī ar ārējiem jautājumiem. Par pašu programmu man ir daži jautājumi. Pirmkārt, ko jūs domājat par eiro just izteikumiem un uzvedību? Eiropā Vai Eiropā pieaug pārobežu noziedzība? Vai ir tādi dati? Un vai noziedzība kļūst aizvien internacionālāk, starptautiskāk pēc savas dabas? Varbūt tad mums vajadzētu radīt arī krimināla kodeksu pārrobežu likuma pārkāpumiem. Jo šobrīd situācija ir tāda, ka par vienu un to pašu likumu pārkāpumu atsevišķās dalību valstīs ir dažādi sodi. Tas ir pretrunīgi. Piemēram, prostitūcija vienā valstī ir atļauta, otrā nav. Vai mēs nedomājam palielināt Eiropas efektivitāti noziedzības apkarošanas jomā? Un bez tām, vai Eiropā nevajadzētu ieviest koordinētāku politiku, uh, patvērumu meklēšanā. Ir domāts, piemēram, arī par nepavadītu nepilngadīgo kopīgu politiku. Paldies, paldies priekšsādātāji. Vispirms es gribētu pateikties Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem par to, ka viņi ir klāt šīs dienas debatē. Zviedrijas prez prezidentūra tiešām ir priekšzīmīga, bet ar to arī mani labie vārdi beidzas. Mēs šeit dzirdējām siltus vārdus par pamattiesībām, par pilsoņu tiesībām un par to, ka viņi ir mūsu uzmanības centrā. Taču šos vārdus esmu dzirdējis jau gadiem ilgi. Pēc dabas neesmu cīniķa. Taču man rodas jautājumi, ko gan nozīmē šie tukšie vārdi. Nu, piemēram, ja mēs runājam par personu datu ievākšanu un pilsoņu uzraudzību, tad es gribētu ko konkrēt, zināt, ko konkrēti tas nozīmē un kur tad ir robežas šo datu ievākšanai, jo šķiet, ka šāda robeža nav. Zviedrija pat ir pieņēmusi drakoniskus likumus. Uh, par pilsoņu e, izspiegošanu. Valdība, piemēram, Zviedrijā var lasīt privātu personu ēpastus, savākt D DNS, pētīt to, kur mēs braucam, kur ceļojam, ar ko runājam, kas notiek ar mūsu bankas rēķinu. Es gribētu dzirdēt šodien skaidru atbalstu, kur ir robeža šādai patvaļai. Gribētu dzirdēt arī kaut ko no padomus. Jūs runājat par līdztiesību un nediskrimināciju. Man kaimiņiem šeit jau minēja vienu piemēru, kur padome saka, mēs neiejauksimies dalību valsts iekšējās lietās. Man vienmēr ir licies, ka pamattiesības un vienlīdzība ir kaut kas universāls un kas nav dalību valstu kompetence. Ja mēs nenodarbosimies ar pamatiesību aizsardzību, cīņu pret diskrimināciju, pilsoņu datu aizsardzību, tad par ko tieši mēs šeit runājam? Ja mēs runājam par uh, uzmanības pievēršanu pilsoņiem, es tiešām nesaprotu. Vēl kāds piemērs no šīs dienas. Tiesa pieņēma spriedumu, ka kāds cilvēks, filipīniešu pilsonis, kuru turēja aizdomās par terorismu nodarījumiem vai nodomiem, viņš tika iekļauts kādā melnajā sarakstā, uh, Eiropas Savienības melnajā sarakstā. Uh, Tas ir kārtējais tiesas spriedums, kurā ir teikts, ka procedūra cilvēku iekļaušanai melnajā sarakstā ir nepareiz. Tas ir patiesībā likuma pārkāpums. Cik vēl tiesas spriedumiem ir jābūt, kamēr padom beidzot sapratīs, kā tai ir jāievēro demokrātiskie standarti un tiesiskums? Uh, Īsumā es gribētu zināt, par ko tieši jūs domājat, kad runājat par pilsoņtiesībām, pamatiesībām, vienlīdzību, tiesiskumu konkrēti. Ko jūs piedāvāsiet? Paldies! Paldies, Burgēcio kungs, lūdzu. Grācie, prezidente. Brevīsime domande. Da... Paldies, godātais priekšsādātāja kungs. Es izteikšos ļoti īsi Pēc tieslietu un iekšlietu ministru tikšanās mēs redzam, ka situācija ir ļoti interesanta. Zviedrijas prezidentūra ir uh, izteikusi vairākus solījumus Stokholmas programmas ietvaros. Piemēram, humāno palīdzību, atbalstu un arī pa, pa, atbalstu patvērumu meklētājiem. Bet man ir vairāk jautājumu. Zviedrijas prezidentūras pārstāvēji, pārstāvjiem gribētu uzdot sakojuši jautājumu. Jūsu valsts ļoti labi ir informēta par to, cik smaga situācija ir vidusjūras valstīs. Vai jūs esat gatavi pievērst pienācīgu uzmanību šīm problēmām, kas skar mūsu reģionu? Tās ir tiešām dramatiskas. Un šeit es gribu minēt, piemēram, nelikumīgu uh, kriminālu organizāciju organizētu uh, cilvēku nelikumīgu ieviešanu Eiropas Savienībā. Bieži vien tā ir mas, mafija, kas ievad cilvēkus Eiropā bīstamā veidā no trešās pasaules valstīm. Manuprāt, no humānā aspekta tas nav pieļaujami. Mums ir jāuzdod šeit ļoti daudz jautājumu Es redzu, ka Zviedrijas prezidentūra ir gatava darīt visu pēc vislabākās sirdsapziņas attiecībā uz imigrantiem. Taču vai mēs esam gatavi pārtraukt šo 21. gadsimta kauna uh, rūpalu, proti cilvēku tirdzniecību, kas notiek? Es domāju, ka ir pienācis laiks tādai prezidentūrai, kas ir cieši ieinteresēti konkrēti jautājumu risināšanā, jo, ja prezidentūra atrodas geogrāfiski tālu no tādām valstīm kā Kīpra, Malta, mana valsts, Itālija, visas šīs vidusjūras valstis, ir ļoti sarežģītā situācijā. Mums trūkst rīcības koordinācijas. Varbūt mēs varētu reiz par visām reizēm nocirst šim pūķim galvu, proti šim mafijas pūķim galvu, kas rīkojas absolūti nehumāni. Paldies, Bronsa kungs, lūdzu. Es gribētu jums atgādināt, ka runas laiks ir visai ierobežots. Paldies! Lundgrēns kundze, manuprāt, teica, ka ir nepieciešams vairāk imigrācijas, lai mūsu ekonomikai piešķir dinamiku. Viņi runāja par cilvēkiem nevis kā par cilvē, cilvēciskām būtnēm, bet kā par ražošanas līdzekļiem. Manuprāt, ekonomikai būtu jākalpo cilvēku vajadzībām un nevis otrādi. Imigrācija jau tagad ir pārveidojis daudz Eiropas reģionus līdz nepazīšanai un ievadusi milzī, milzīgas sociālās problēmas. Aptaujās cilvēki saka, ka viņiem ir nepieciešams apstādināt šo imigrāciju un nevis solījums, ka šī imigrācija turpināsies. Es mēģinu runāt ļoti lēni un skaidri, tā lai jebkura baronese, kas šeit varbūt ir klāt, nevarētu pārprast manis teikto un lai viņi nevarētu pēc tam sagrozīt manis teikto. Paldies, Morvai kundze! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mani arī dzandziļi satrauca tā, tās idejas, kas tika izteikts par ekonomisko efektivitāti, ka tas ir it kā galvenais dzinējs spēks, runājot arī par imigrācijas politiku kopīgo veidošanu. Domāju, ja mēs runājam par migrācijas politiku kopumā Eiropā, tad e, ir nepieciešams demokrātisks diskurss par to, kādiem ir jābūt šiem dzinējspēkiem šajā politikā. Man ir jautājums Zviedrijas prezidentūrai. Kā jums šķiet, cik lielā mērā tiesiskumam ir jābūt pamatprincipam, uz kur balstās migrācijas politika? Un cik lielā mērā jūs gribat skatīties uz šo migrācijas jautājumu plašākā kontekstā, sociālās un ekonomiskās tiesiskuma kontekstā. Par ko es runāju? Migrācijas kontekstā pirmās cilvēktiesības, manuprāt, ir cilvēka tiesības palikt savā dzimtajā zemē. Nedrīkstam aizmirst, ka vairums migrantu ne, nebrauc šeit aiz prieka. Viņi nemaz negrib atstāt savu zemi, savu tautu, it īpaši sievietes, piemēram, no Filipīnām. Uh, šīs te migrējošās strādnieces atstāja savus ģimenes, bērnus, savu tautu Filipīnās un brauc uz Eiropu peļņā. Tas viss ir tādēļ, ka uh, šajās valstīs ir pam, pašos pamatos satrupējušas ekonomiskās politikas, ko ir veidojusi, veidojas starptautiskais valūtas fonds un neoliberālistiski spēki, kurus ļoti bieži atbalsta Eiropas Savienība. Kāpēc mēs par to nerunājam? Par trešās pasaules tiesībām uz ekonomisko un pārtiks suverenitāti. Mēs tikai domājam par neoliberālo brīvo tirdzniecību, ko atbalsta Eiropas Savienība ar pilnu sirdu un dvēseli. Kāpēc mēs nerunājam par ekonomisko taisnīgumu, kas ļautu šīm eh, kopienām palikt savās vietās. Mēs eh, nerūpējamies par viņiem, mēs noskatāmies, kā eh, saīrst šīs kopienas, cilvēki pamet savu ģimeni, savus tuviniekus. Es domāju, ka tas ir centrālais jautājums migrācijas tēmā. Un es gribētu izcelt arī jauno dalību valstu jautājumus, it īpaši savu valsti, Ungāriju izceļot. Dažas Eiropas Savienības dalību valstis kļūst gandrīz vai tādas kā par trešās pasaules valstīm. Un tas ir saistīts ar migrāciju un cilvēktiesībām. Struktūrālo reformu dēļ, kuras ir veicinājusi Pasaules banka, SVF e, un Pasaules tirdzniecības organizācija, šīs mūsu valsts kļūst par trešās pasaules valstīm, iekšējā migrācija un uh, nelegālais darbs, sieviešu tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība pārņem šīs valsts pilnībā. Es gribētu vērst Zviedrijas prezidentūras uzmanību uz šo faktoru. Lūdzu, pievērsiet uzmanību jauniem dalību valstīm, it īpaši Ungārijai, jo migrācijas jautājumos mēs neatpaliekam no trešās pasaules valstīm. Paldies! Ir vēl daži deputāti, kas ir pieteikšies runāt. Tagad mēs slēgsim runātāju sarakstu. Tajā vairs nevarēs pieteikties. Zipels kundze, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Divi komentāri. Pirmkārt, jau iepriekš runājām un vairākas reizes dzirdējām, cik ārkārtīgi nodroš, svarīgi nodrošināt savstarpējo koordināciju apkarot organizēto noziedzību. Bet šķiet, ka tā ir nopietna problēma. Nu, nav šādas savstarpējās uzticības starp dalībvalstīm. Tagad mēs dzirdam, ka padomas dalībnieki jau pašsaprotamā mm, kārtā it kā norāda, ka tie lēmumi, kas ir pieņemti, kam būtu jābūt veiksmīgiem, taču tajā brīdī, kad tas nonāk dalībvalsts kompetencē un jāķeras pie to īstenošanas, tad bieži vien, nu tā, piesardzīgi sakot, diezgan negribīgi tas tiek izpildīts. Nu, lūk, šodien man tāds iespējas tiešām rodas laukāt uh, um, ministru pārstāvi tagad saka, ka tā nu tas nav. Otkārt, jūs runājat par Eiropas Savienību kā tiesību brīvības un drošības telpu, bet nu, mēs paskatāmies pirmkārt akcentu liekot uz drošību. Daudzie iedzīvotāji, pilsoņi saskarās ar nopietnām problēmām ikdienā. Vai nu jūs esat pensionārs, un kas vēlaties <clears throat> dzīvot ārvalstu, kādā no citām e, Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet diemžēl nesaņemat vajadzīgos Eiropas Savienības paredzētos veselības aprūpas atmaksās. Un vēl daudz cits problēmas, jūs vienkārši nesaprotat, kā jūs varat runāt par kopējo Eiropu, kurā ir tik daudzas problēmas ar tik daudzām sīkām ikdienišķām lietām, kuras neizdodas atrisināt. Man ir jautājums tiešām, vai Stokholmas programma to varētu atrisināt. Paldies! Paldies, Romero kundze, tālāk! Paldies, priekšsēdētāji. Man rūp jautājums par, par pamatiesību aizsardzību. Vispirms, ja mēs runājam privātās dzīves neaizskarimību. No vienas puses tas ir jautājums par datu aizsardzību, no otras puses tas ir jautājums arī par daudziem citiem jautājumiem, piemēram, par sieviešu vardarbības izskaušanu. Es vēlētos tiešām Zviedrijas padomus pārstāvjiem uzdot šādu jautājumu. Ja jūs tagad runājat par sieviešu aizsardzību, tām sievietēm, kas cieši no vardarbības, vai jūs tiešām esat arī nedaudz domājuši par to, kā šo jautājumu varētu risināt profilaksē, vai tiešām varētu novērst vardarbību pret sievietēm? Varbūt, ka dalībvalsts tiešām te varētu kaut ko darīt lietas labā, ievies kāds konkrēts pasākums lai nodrošinātu šo drošības tiesības un brīvības telpu Eiropas saimnībā. Arī sievietēm visu tiesības to baudīt, arī privātā dzīvē. Es runāju par briesmīgiem gadījumiem um, pret vārdarbību, pret sievietēm, nu, un es jau nerunāju tikai te par datu aizsardzību. Tādēļ, manuprāt, ļoti svarīgi, ka mēs skatām šos jautājumus arī šajā Zviedrijas sagatavotā programmā. Es labprāt tiešām arī dzirdētu, vai ir papildus pasākumi, kas jau ir plānoti, kas jau ir izstrādē. Piemēram, policijas darbinieku sagatavošana, tieslietu darbinieku sagatavošana tieši runājot pār sieviešu aizsardzību, vardarbības novēršanu, vai, piemēram, prasību izskatīšanu, kā tiek izskatīts šīs lietas, ja ir konkrēti gadījumi par sieviešu vardarbīgu um, pazemošanu, vardarbību. Un tad tālāk uh, Kā jūs varat nodrošināt, ka jūs varat šo nozieguma nodarītāju turēt piespējams tālāk no sievietes upuru? Lūk, skatoties statistiku Eiropas Savienībā, tas ir diezgan satraucoši, kā tas bieži vien, kā, lai nodrošinātu informācijas aprits un apmaiņas starp dalībvalstīm un pamatiesību nodrošināšanu, lūk, tam nu, būtu jābūt Zviedrijas prezidentūras prioritātei. Manuprāt, atsevišķus pasākumus jūs tiešām varētu iekļaut savā dokumentā. Nav jau runa tikai par to, ka ir jāaizsargā sievietes, bet par to, ka pirmkārt ir jānodrošina jau preventīvi pasākumi, jo tas jau tieši kaitē brīvstiesības un iekšlietu telpai. <clears throat> Flačs kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji kungs! ir diezgan grūti vienoties par Stokholmas programmu, un tas tādēļ, ka bija divas programmas pirms tam - Tampers un Hāgas programma. Un tagad, ja es vēroju, kā šodien notiek cilvēku aizsardzība praksē, tad, ja viņi prasa patvērumu Eiropā, tad mēs nevaram teikt, ka pēc šo divu programmu praktisks īstenošanas, kuru mērķis taču ir aizsargāt šos cilvēkus, un kā te daudz teica, ka ir nepieciešams kopīgs patvērumu meklēšanas režīms, tātad mēs nevaram teikt, vērojot patieso situāciju, ka Eiropā ir labāka aizsardzība nekā pirms šīm divām programmām. Un tā ir smaga problēma. Es domāju, ka mums ir jāizvērtē tas, ko esam izdarījuši līdz šim, un kāda ir bijuši mūsu mums instrumenti. Pirmkārt, visiem ir ļoti grūti iebraukt Eiropā, to visi zina, to visi saka. Vai tad būtu jāievieš kaut kādi efektīvi pasākumi, lai Frontex operācijas, teiksim, jūrā, lai tās būtu efektīvas operācijas? Pagaidām mums ir tikai uz papīra tas rakstīts. Eh, tad, ja Frontex noķer kādus cilvēkus jūrā, tad viņam nav tiesību pieprasīt atvērumu. Otrakārt, jūs šeit runājat par Sangātu, Kalē un citām tādām uh, vietām, kur paši patvērumu meklētāji ir izveidojuši sev tādas kā nometnes, nelegālas nometnes. Viņi nemaz bieži vien neprasa nekādus jautājumus, jo viņiem, viņi negrib, lai viņi sūtītu uz Grieķiju, uz Maltu vai vēl kaut kur. Viņi grib uh, pa, dzīvot tajā valstī, kurā viņi ir ieradušies. Domāju, ka mums ir jāizanalizē Dublinas līguma vājās vietas. Tā tiešām ir katastrofa šis līgums, tas ir kļuvis par šķērsli patvērumu pieprasīšanai Eiropā. Uh, Atpakaļ uzņemšanas direktīvā mm, ir savi noteikumi, un tie paredz arī migrantu un imigrantu un patvērumu meklētāju turēšanu ies, iev, ierobežotās teritorijās, gadrīz vai kā iezlocījumā, un tas, manuprāt, ir pamata pārkāpums, cilvēktiesību pārkāpums. Mums ir nepieciešams kārtīgi izanalizēt patreizējos instrumentus, jo ir skaidrs, ka tie neaizstāv patvērumu meklētājs. Mums ir nepieciešams izmaiņas, efektīvas izmaiņas. Es tiešām gaidu Stokholmas programmu un gaidu, ka tā spērs būtiskus soļus pareizajā virzienā, uzlabojot situāciju. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti švedį. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms Es vēlos apsveikt Zviedru pārstāvis, kas ir nodrošinājuši. Es vēlos apsveikt Zviedrijas pārstāvis šeit, kas ir nodrošinājuši šeit uh, savu klātbūtni un iepazīstināšu ar jauno programmu. Jūs runājat par jauno programmu bērnu aizsardzībai. Man ir zināms pieredze šajā jomā. Mans jautājums tagad Eiropas Savienībā ar 27 dalībvalstīm. Mēs esam kā liela ģimene, un mēs piedzīvojam dažādas lietas, kas ir starp jauktajām ģimenēm. Nu, viss jau brīnišķīgi, kamēr ir brīnišķīgi, bet reiz laulāties šķirs, bērni kļūst par upuriem. Un bieži vien ir jāiesaist dažādas organizācijas. Un nereti pat tiesas nevar pieņemt vajadzīgos soļus. Vai jums nešķiet, ka Stokholmas programmai arī vajadzētu iekļaut atsevišķu sadaļu par bērnu tiesībām? Un konkrēti šo sadaļu, kas ļautu pirmkārt aizsargāt bērnu tiesības. Nevis tikai nodrošinātu pirmkārt savu pušu interesi. Mums ir vajadzētu paredzēt konkrētu mehānismu, kas nodrošina bērnu tiesību aizsardzību. Otrs jautājums ir, protams, šī migrācija un nelegālā migrācijas, runājot par nelegālās migrācijas apkarošanu, bet es nevaru jums, nevaru jums piekrist, ka mūsu galvenais uzdevums ir tik galā ar šiem um, nelegālāsim migrācijas cēloņiem. Es nedomāju, ka mums tieši jākaro ar šiem nelegālās imigrācijas cēloņiem. Manuprāt, imigrācija tiešā veidā mūsu darba tirgu ietekmē. Un ja jūs runājat par nelegālās imigrācijas apkarošanu, tad, manuprāt, jums tomēr vajadzētu runāt par konkrētiem soļiem, nevis tikai vienkārši plašiem uzsaukumiem. Viens un tālāk. Paldies! Tiešām ir pareizi, ka <clears throat> man ir diezgan tāds skumjš noskaņojums, klausoties Viedrijas prezidentūras um, prezentāciju par patvērumu politiku. Manuprāt, viņi ir tālu no reālās situācijas. Viņi gan runā par noziedzības apkarošanas, par drošības stiprināšanu, bet vienīgais, ko viņi var tiešām piedāvāt, ir uh, kaut kādā sakoordinēt šos iekšējos un ārējos drošības jautājumus. Bet, manuprāt, viņi galīgi netiek galā ar, ar reālo situāciju. Viņi nekad nav izvērtējuši Frontex darbu, nekad nav kontrolējuši Frontex darbu, kā grib panākt tā efektivitāti. Un tādēļ mans jautājums, kā izskatās ar drošību jautājumu arī Eiropas vārtiem, nu, kas tiešām šīs valstis, kas piedāvā patvērumu? Manuprāt, tas ar vienu nav atrisināts. Man tiešām interesē, man trīs jautājumi. Pirmkārt, ko jūs darat lietas labā Stokholmas programmas ietveros, lai, lai novērstu to daudzu cilvēku nāvis pie Eiropas vārtiem, jo viņiem vispār nav iespējas mm, ierasties Eiropā, iekļūt tajā. Tālāk jūs runājat par jā, to, ka jāapkaro nelegālā imigrācija. Lūk, te nu ļoti rūpīgi un piesardzīgi šādi um, soļi jāizvērtē, jo bieži vien šīs robežas ir bieži vien saplodušas ar nelegālo un legālo migrāciju. Un, ja jūs gribat apkarot nelegālo migrāciju, tad man uzreiz tam jāprasa, kā jūs tiešām vēlaties novērst to, ka mazgadīgie bezpieaugušo pavadības, kas bieži vien tiek um, dots uz Eiropu kā nelegālie migranti, vai jūs viņus arī vēlaties aizsargāt vai nē. Jo jūs kolēģi taču norādīja, ka tieši te varētu samazināt šo risku, bet kā jūs to vēlaties panākt, tur ir pilnīgi neskaidrs. Treškārt, es ar vienu esmu par kopēju Eiropas patvērumu politiku. Es uzskatu, ka tā ir laba. To noteikti vajag harmonizēt, bet, ja mēs runājam par standartiem, man nopietnas bažas. Nu, tas, kas tagad ir iekļauts Stokholmas programmā un kā tas ir paredzēts, piemēram, saskaņā ar Ženēvas konvenciju. Kā tas tiks saskaņots ar Ženēvas konvenciju? Kā jūs no vienas puses vēlaties panākt, lai Frontex uh, un nodrošināt šo iekšējo aizsardzību, bet no otras puses jūs tiešām nodrošinās to, kā bēgļi, patiesi bēgļi, var izmantot savas tiesības, pieprasīt patvērumu. Lūk, tas ir pilnīgi neskaidrs šobrīd. Manuprāt, Soholmas programma pilnīgi neatbilst realitātei un līdz ar to izvairās no brutiskiem jautājumiem. Paldies tālāk Papadopulus kundze. Jā, paldies priekšsādātājiem. Godātiem ministri, manuprāt, Stokholmas programma ir ļoti ambicioza. Manuprāt, Zviedrijas prezidentūrai, protams, varbūt gandarīt par līdšanējo um, virzību. Zviedrija pat par sevi paraugvalsts daudzējādā ziņā, bet jums arī ļoti uh, izdevīga geogrāfiskā pozīcija. Jūs esat izveidojuši šo tiesiskumu uh, brības un drošības telpu, bet es pat esmu no Kipras, un man arī grieķu un spāņu kolēģi runāšu. Mēs redzam, cik milzīgas atšķirības starp Grieķiju, Maltu un Spāniju un uh, citām valstīm. Un mēs skatāmies, kā mēs tiešām varam tik galā ar šiem daudziem cilvēkiem, kas uh, nāk uz mūsu valstīm, kas ierodas mūsu valstīs, un mēs nu nesajūtam nekādu īpašu solidaritāti no citām dalībvalstīm. Neaizmirstīsim, ka kopš 74. gada mēs jau cīnāmies par cilvēktiesībām, bet mēs redzam, ka šīs plūsmas arvien pieaug. Arvien ir vairāk cilvēku, kas tiešām mēģina apgūt jaunas teritorijas, viņi ierodas un cer uz labāku dzīvi, bet mans jautājums ir līdz ar to, kā jūs varat nodrošināt Eiropas solidaritāti šo problēmu risināšanā. Uh, Un mēs redzam, kā mums arī neizdodas uh, panākt, piemēram, sadarbību ar partneriem. Turcija ar saviem gaisa spēkiem viņi pilnībā paralizē un traucē Frontex darbam. Mēs esam redzējuši, kā tiek pārkāpt cilvēku pamattiesības. Ja jums, jūs varat iztēloties, es kā bēglis no uh, okupētām teritorijām nevaru baudīt brīvu personas kustību. Es vēlos doties uz citām Eiropas Savienības teritorijas daļām un izmantot savu pasi, bet atkal jūsu piedāvātā pierādījumi šobrīd nepierāda nekādu Eiropas Savienības solidaritāti. Tāpēc mans jautājums, kā jūs varat nodrošināt, ka tie nepaliks tukši vārti, bet gan tiešām reāla programma, ka mēs nepieļaujam to, ka Eiropā tiek pārkāptas cilvēku pamattiesības un ka šādi pārkāpumi tiktu sodīti. Piemēram, Turcijas gadījums mēs redzam, ka ir problēmas ar nelegālo migran, migrāciju, un šie personas, kas ierodas no Turcijas, mēs redzam, ka tiešām šī problēma samilst. Paldies, Hertskunds! Paldies, priekšsādātāja kungs! Es gribētu pateikties prezidentūras pārstāvjiem par prezentāciju. Protams, ka ir daudzi iemeslu uh, Eh, kāpēc vajadzētu uzlabot sadarbību Stokholmas programmas ietvaros dažos jautājumos. Es esmu pārliecināta, ka mēģinot ieviest šos pasākumus, mums būs šķēršļi, tādēļ, ka viedokļi atšķirs par tādiem jautājumiem kā cilvēktiesības un pamatiesības, piemēram. Intveltas kundze uzdeva jautājumu par uh, godīgumu un datu uzglabāšanu. Ir vēl kaut kas tāds, kas man ir ļoti svarīgs bez šī pieminētā jautājuma, un arī Zviedrijai šis jautājums ir svarīgs, cik es zinu. Saskaņā ar ANO konvenciju par bērnu tiesībām, kuru ir parakstījušas lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu, bērnu intereses vienmēr ir jāievēro pašas pirmās. Esmu pārsteigta, ka bērnu tiesības šajā Stokholmas programmā neparādās. Kaut kas ir teikts par bēgļu bērniem, taču bērnu tiesības visumā, manuprāt, būtu šajā programmā skaidrāk jāizsaka. Paldies un beidzot Balsas kundze. Paldies. Zviedrijas prezidentūra pārstāv ministra, taču jāsaka, ka šos Šie projekti mani nepārliecināja. Es esmu aizvien vairāk satraucies, paskaidrošu kādēļ. Masīva imigrācija, ko esam vērojuši pēdējo desmit gadu laikā, ir izraisījusi katastrofas dažādās pilsētās. Paskatieties, kas notiek pie jums Zviedrijā Malmo pilsētā. Uh, pamatiedzīvotāji bēg no šīs pilsētas. Tāpat arī Briselē, Amsterdamā, Parīzē, vecās pilsētas rajonos ir drāmas un traģēdijas, kas saistīts ar masveidu imigrāciju. Ekonomiskā krīze šīs problēmas parāda vēl vairāk. Nīderlandē kāds no li lielākajiem laikrakstiem ir veicis aptauju pirms dažām nedēļām, un Nīderlandē imigrācija ir izmaksājusi miljardiem eiro. Tas nav labi ekonomiskās krīzes apstākļos izviest šo naudu imigrācijai, it īpaši apstākļos, kad Eiropā ir tik augsts bezdarbs. Es gribētu, lai šī masveida imigrācija. Es zinu, ka šī masveida imigrācija nebūs līdzeklis cīņā pret sabiedrības novecošanu, jo šie imigranti jau arī noveco. Tādā valstī kā Nīderlandē vai Zviedrijā šie, šie cilvēki, imigranti, nepalīdzēs uzlabot demografisko situāciju. Ir, ir vairāk nekā pēdējais laiks pienācis pielikt punktu šai imigrācijai. Paldies! Es redzu, ka ir ļoti liela interese šajā zālē par šo jautājumu, ja jau ir tik ļoti dzīvīga viedokļa apmaiņa. Stokholmas programmu, tātad Lība komitejā ir tiešām ļoti interesanti. Es domāju, tagad ir pienācis laiks dzirdēt atbildi pirmkārt no Granera kundzes un pēc tam kunga un pēc tam no Lundgrens kundzes. Graner kungs. Paldies, es runāšu angliski. Mēģināšu uzrunāt pēc iespējas vairākus no jums. Kā jau tik teikt, Zviedrija ir maza valsts, kas atrodas Eiropas eh, malā vai arī ļoti tālu, kā kāds no jums izteicās. Man liekas, ka šīs debats bija ļoti interesants. Man bija interesanti tajās klausīties, jo es domāju, ka tās atspoguļo politisko diskursu Eiropā. Es domāju, ka šeit labi izpaudās politisko grupu viedokļi. Dalību valstu parlamentos arī parādās tikpat dažādi viedokļi kā šeit gribētu pieminēt dažus piemērus priekšsādātāja kungs. Es, protams, nevarēšu atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem. Vairāki deputāti pieprasīja tiesību aizsardzību, bet citi deputāti prasīja efektīvāku un iedarbīgāku policijas sadarbību. Manuprāt, abi šie viedokļi ir pareizi. Un šeit tā tad varētu rasties līdzsvars. Kur šajā vienādojumā paliek pamattiesības? Manuprāt, nekā sarežģīta te nav. Mums visiem ir kaut kādas pamattiesības. Mēs varam strīdēties par to, kā tās mums tiek piešķirts, vai piedzimstot, vai tās piešķir dievs vai daba. Taču es domāju, ka mēs visi varam būt viensprāts par to, ka kaut kādas pamatiesības mums ir. Lielā mērā tās ir definētas Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Dažas no šīm pamattiesībām nav relatīvas, bet ir absolūtas. Dažas, protams, ir relatīvas. Nu, piemēram, man ir tiesības staigāt pa ielām. Bet, ja es pastrādāšu noziegumu, tad manas tiesības staigāt apkārt pa ielām tiks atņemtas un es varu tikt ieslodzīts cietumā es varu sākt plānot teroristisku aktu, un tad, protams, valstī būtu tiesības mani apturēt no šādas rīcības. Dažas tiesības tā tad ir absolūti citas relatīvas. Un šeit ir jāievēro līdzsvars. Mēs šeit jau debatējām veselu stundu, mēs dzirdam, ka daži cilvēki vēlas vairāk policijas sadarbības, citi vēlas vairāk aizsargāt datus. Tā, tas ir ļoti interesants, bet arī ļoti sarežģīts jautājums, par kur spriež šī komiteja un arī padomu. Un tagad es atbildēšu konkrēti uz atsevišķiem jautājumiem, kas te izskanēja. Par situāciju Latvijā ir skaidrs, ka visām dalībvalstīm ir jāievēro pamattiesības, kas ir minētas Eiropas cilvēktiesību konvencijām. Tā ir man atbildu šo jautājumu. Mēs šeit dzirdējām deputātu lūgumus skaidrāk definēt sieviešu aizsardzību, bērnu aizsardzību. Es te varu turpināt un minēt vēl citus piemērus, taču es domāju, ka daudz no šiem argumentiem bija paši par sevi saprotami. Domāju, ka jūsu debatas ir tikai viduspunktā, un jums tās vienkārši jāturpina. Paldies Grānerkungam! Un tagad es aicināšu valsts sekretāru migrācijas un patvērumu politikas jautājumos Mīnu Lundgrēnu. Jums tik uzdot ļoti daudz jautājumu. Jūs varat neatbildēt uz katru jautājumu atsevišķi jūs varat dot savu ieguldījumu šajās debatēs. Lūdzu, Lundgrens kundze. Paldies! Jag tror att eh, en av de frågor som restes av Es domāju, ka viens no jautājumiem, kas izskanēja, flest, um, här idag, var frågan om solidaritet. Un eh, šeit mēs runājām par mm, vienu aspektu, proti par solidaritāti. Un uz to norādīja daudz dalību valstu pārstāvi arī eh, sarunās septembrī, par kurām es jums stāstīju. Kā Magnus tikko teica, mēs esam salīdzinoši neliela valsts Eiropas ziemeļos, eh, bet mums ir sava pieredze ar eh, migrantiem. 2007. gadā mums bija 370 tūkstoši patvērumu meklētāju. Un eh, salīdzinot ar Itāliju, piemēram, Itālijā tādu bija 250 tūkstoši. Mēs eh, pilnībā saprotam to, ka vidusjūrā ir citas problēmas. Busutilkungs uz tām norādīja, daudz citi arī tās minēja. Vilstrēmas migrācijas ministrs eh, pavisam nesen apmeklēja Maltu. Tas bija jūnijā. Un mēs uh, zinām, kāda ir problēma. Taču es nedomāju, ka risinājumi ir eh, tādi pavisam vienkārši, un šī diena diskusija to parādīja. Nav nekādu tādu mm, acu mirklīgu atrisinājumu, un ja kādam ir kādas pozitīvas idejas par to, ko un kā darīt, lūdzu nāciet eh, klajā ar tām. Uh, Mums ir daudz pasākumu, ir īstermiņa, ir ilgtermiņa pasākumi. Un viens no uh, ilgterm, uh, īstermiņa pasākumiem ir tas, kas izskanēja jūnijas samita kop uh, gala secinājumos. Uh, Un proti tas attiec uz pilotu projektu realizāciju Maltā, un komisija un padomu pie tiem jau strādā. Ir dažādi veidi, kā izrādīt solidaritāti. Piemēram, ir dažādi finanšu instrumenti, kas jau šobrīd ir pieejami, integrācijas fonds, robežu fonds, bēgļu fonds un tā tālāk. Uh, Ir, protams, arī citas lietas, kas jau ir paveiktas, un eh, daudzas no tām ir tiešas jūnija samita lēmumu sekas. Piemēram, centieni uzlabot eh, imigrantu plūsmu izcelsmes valstis. Īpaši daudz mēs esam sadarbojušies ar Lībiju un Turkiju un Turciju. Eh, un Barokungs un mūsu migrācijas ministrs apmeklēja uh, šīs valstis šajā gadā, lai uzlabotu attiecības. Lai uh, palīdzētu šīm valstīm attīstīt nepieciešamās kapacitātes, lai varētu uh, gūt eh, stabilus panākumus, mums ir jādomā arī ilgtermiņa perspektīvās. Mums ir jāveido tādas globālas pieejas un sasaiste starp globālu pieeju un tādu vairāk iekšēju pieeju. Mums ir jāsadarbojas ar tranzītu valstīm, ar izcelsmes valstīm. Daudz no pasākumiem, par kuriem mēs šeit esam runājuši, ir īstermiņa pasākumi, un tie cenšas risināt tādus akūtus jautājumus, mm, piemēram, vidusjūras basēnā. Jo ir šī problēma ar nelieliem kuģiem un laivām, kas eh, šķērso vidusjūru. Jā, Frontex arī var dot savu ieguldījumu. Daudz no jums minēja šo aģentūru uzstājoties. Un jūs jautājat, eh, ko mēs varam darīt eh, dzīvību glābšanā, un šeit tieši Frontexam ir izšķiroša loma. Un septembrī eh, sarunu laikā tas arī kļūp pilnīgi skaidrs. Dalībvalsts piekrīt, ka ir nepieciešams stiprināt Frontex aģentūru, taču ir jāatceras, ka tas ir katras dalībvalsts ziņā izlemt par to, cik daudz resursus tās ir gatavas Frontexam piešķirt un Frontex būs tikai tik stiprs, cik stipru mēs to izveidosim. Un tad tika izteikti dažādi komentāri par e, ekonomisko imigrāciju. Un tas, ko jūs sacījāt, eh, atspoguļoja dažādās intereses, kuras ir jāņem vērā. Uh, jo interešu loks šeit ir ļoti plašs, plašs un es gribētu uzsvērt, ka Stokholmas programmas izējas punkts attiecībā uz mums un uz komisiju ir sekojoši. Mums ir nepieciešama labi pārvaldīta migrācija, un tā var nākt par labu visiem. Mēs šeit nerunājam par kaut kādu grējumu nosmelšanu, bet Mums ir tiešām vajadzīga tāda labi eh, pārvaldīta migrācija, kas var nākt par labu gan migrantu plūsmu izcelsmes valstīm, mm, kā arī par pašiem migrantiem. Bet eh, mums ir jāatver dažādi mm, kanāli. Zviedrijas eh, prezidentūra cer, ka mūsu likumdošanu var uzlūkot par eh, mūsu likumdošanu, par eh, darbu, mūsu darba likumdošanu un darba eh, migrāciju, varētu būt, darbspēka migrācija varētu būt kā paraugs, jo mums ir viena no visatklātākajiem un demokrātiskajām, demokrātiskajām likumdošanām šajā jomā. Kas attiec uz tiesisko drošību un likuma piemērošanu. Tas ir svarīgs instruments, mums ir jāatceras, ka tā ir daļa no e, veiksmīgi izveidota patvērumu meklēšanas procesa. Mums ir e, jāveido labi funkcionējoša, vienota patvērumu meklēšanas sistēma jo jācēras, ka tie, kam netiek piešķirtas tiesības uzturēties Eiropā, viņi ir jāatgriež atpakaļ savās mītnes zemē, bet eh, šeit ir jābūt eh, viņu drošības perspektīvu izvērtējumam. Eh, Tik minēta arī bērnu problēma, un jūs ļoti labi zinat, ka pirms nedēļas ministra tikšanās reizē jautājums tika skatīts, uh, un eh, tika um, dots uzdevums izstrādāt tādu rīcības plānu nākamajam gadam. Tika minēts arī atbalsta birojs. Un es gribētu teikt, ka tas arī ir ļoti vērtīgs ieguldījums tieši praktiskajā sadarbībā, veidojot šo vienoto patvēru meklēšanas sistēmu. Un tieši tādēļ es vēlētos visus jūs rosināt, mm, strādāt uz šo kopīgo mērķi. Es ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Yes. Jā, paldies. Eh, abiem valsts sekretāriem par uzstāšanos un par atbildēm uz jautājumiem. Bet noslēgumā es vēlētos jums atgādināt, ka saskaņā ar uh, eh, 54. Eh, mūsu reglamenta pantu Libe, AFCO un Jurī komitejām ir jāstrādā pie kopēja ziņojuma par Stokholmas programmu. Tādēļ mums priekšā ir darāms darbs, un tādēļ mēs paļaujamies eh, uz jums Un mēs vēlamies no Zviedrijas prezidentūras saņemt dažus papildus punktus, informācijas par tiem. Un debatas ir notikušas, un mēs vēlamies detalizēts atbildes uz jautājumiem. Tas mums palīdzēs eh, labāk paveikt mūsu darbu un padarīt to saulēcīgi. Šķiet, ka 12. novembrī ir paredzēts par to uh, balsot Liba komitejā un novembra otrajā pusē balsot plenārsēdē. Tādēļ mēs aicinātu jūs sniegt šos papildus komentārus un atbildes un visu tālāko informāciju, kas ir nepieciešama uh, šim te programmas projektam, uh, nu vismaz līdz oktobra beigām. Tādēļ mums uh, tiešām palīdzētu labāk veikt savu darba daļu, ja jūs sniegt mums šo informāciju. Paldies! Please, dear colleagues. Cienītie kolēģi, lūdzu apsēdieties, izskatīsim nākamo punktu. Un tas attiec uz tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu krimināla procesā. Please, dear colleagues, please be seated. We'll still have some way to go, so please be seated. Sēdiet, lūdzu. Mums vēl ir jāpastrādā. Nodošu tālāk prezidentūras grožas uh, Sofijas Intveltas rokās. Un izskatīsim jaut, ties, eh, jautājumu par tiesībām uz mutisku rakstisku tulkojumu krimināla procesā.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 Okay, well, I'll, I'll, I've been asked to read out a short introduction before I give the floor. Man uh, lūdza izlasīt tādu īsu ievādu, pirms es dodu vārdu referentai. Eiropas parlaments aicina pieņemt uh, procesuālo tiesību uh, dokumentu, un jāsaka, ka dalība valstis šeit par ietveru lēmumu, uh, kas tika piedāvāts jau 2004. gadā, nespēja vienoties. Uh, Un tagad ir jau otrais priekšlikums, un tur ir paredzēta tāda pakāpeniska uh, pieeja, un arī, uh, teiksim, tas aptvērums ir daudz šaurāks, un proti tas regulē tikai tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu krimināla procesā. un tas visumā stiprinās procesuālās tiesības. Tāpēc tālāk došu vārdu Latvārds kundzei, tālāk Zviedrijas prezidentūrai un tālāk nākošiem runātājiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. <clears throat> Jūs jau izdarījāt daļu no manas darba, sniegt ievadvārdus, bet tiešām, nu, jāatzīst, ka situācija vēl, nu, sliktāk. Īstenībā tas jau velks te desmit gadus kad mēs esam mēģinājuši izveidot konkrētu priekšlikumu par to, kā varam nodrošināt šo tiesību ievērošanu arī gan tad apsūdzētajiem, gan arī um, prasītā pusē. Un tiešām mēs skatījām jau 2000. gadā komisija sagatavoja paziņojumu par šo tiesību nodrošināšanu kriminālu procesā, kur toreiz komisija norādīja, ka aizdomās turēto personu, personas bieži vien netiek ievērotas un bieži vien, kā ir nepieciešami šo procesu virzīt tā, lai mēs tiešām uzlabotu šo aizsardzību. Un lūk, tas jau izriet no paša sākuma. Un tad bija paredzēta konkrēta pasākuma, kas lielā mērā uzsver to, ka savstarpējā atzīšana tieši ir atkarīga no konkrētiem parametriem, kas nosaka tās efektivitāti. Un viens no tiem ir tieši aizdomās turēto personu tiesību aizsardzību. Eiropas parlaments visu laiku ir ļoti spēcīgi paudzis savu nostāju un ļoti aktīvi iesaistījies, lai nodrošinātu šādu mehānismu īstenošanu. Mēs esam izstrādājuši veselu pasākumu uh, sarakstu, kur mēs esam uzskaitījuši policijas un prokuratūras uh, pienākums. Tie visi ir uzskatīti par ļoti nozīmīgiem, bet līdz šim mums nav izdevies panākt tādu līdzsvarotu situāciju, kur mums nav šāda savstarpējā uzticamība un konkrēti pasākumi attiecīgi uz aizstāvības pusi. Mēs visu laiku uzsvaru esam likuši uz izmeklēšanas un vajāšanas pusi, bet netik daudz uz aizsardzību. Un lūk, Eiropas Parlaments 2003. gadā, balstoties uz komisijas sagatavoto zaļo grāmatu, nāca klāt savu iniciatīvu, un 2005. gadā bija Buitenbeiga ziņojums, kas jau mums ir ļoti labi zināms. Jūs daudz arī to labi zinat. Un toreiz tas balstījās uz toreiz aktuālo ietvaru lēmumu, kas atsaucās uz 2004. gada Tātad pirms pieciem gadiem, pirms pieciem pusgadiem mums bija komisijas priekšlikums, kā mēs varam izveidot konkrētus garantijas, lai nodrošinātu arī šo aizdomās turēto personu aizsardzību. Pat toreiz jau savā rezolūcijā mēs norādījām, ka šis piedāvātais ietver lēmums, kas tagad tiek uzskatās kā tādu zināmu jau atcaucas punktu, kā zelta standārtu, toreiz paredzēja vienotās sistēmas izveidu Eiropas Savienībā. Mēs toreiz uzskatījām, ka to nepietiek. Bet šis priekšlikums pilnīgi atdūrās pret strupceļā Eiropas padomē, un uh, vairāki padomas locekļi toreiz norādīja, ka viņi neatbalstīs šādu priekšlikumu. Tādēļ tika uzsēgts otrs darbs, un tā bija šī jaunā rezolūcija, nesaistošie noteikumi. Rezolūcija Un līdz ar to likās, ka tā situācija ir nu, tiešām nonākusi strupceļā. Nu, mums nepatīk tas, nepatīk arī nelastiskām organizācijām. Un līdz šī lielā plājas, kas ir notākusi, kurā mēs esam šī situācija, neatrisin problēmas. Piemēram, pagājušajā gadā mums bija viens no augstākā līmeņa Lielbritānijas policijas ierēģiem norādīja, ka šis Eiropas aresta orderis būtu svarīgs ne tikai jau tieši arī tiesvedībai, bet arī jau, lai tiešām varētu personas nopratināt. Bet daudz uzskatīja, ka tas ir pilnīgi nepieņemam. Un šis Eiropas aresta orderis saskars ar nopietnām problēmām, kas ir neatrisināts atkal un kuras vajadzētu atrisināt ar likumdošanas problēmu. Savas politiskās grupas vārdā mēs atbalstām šo Eiropas arestu orderi, kas tiešām nodrošina tiesiskumu ievērošanu, bet mēs redzam, ka bieži vien mums trūkst uh, šo tiesko instrumentu um, visām procesu posmiem. Mums nav īpaši aizturēšanas um, izolātoru telpu šādiem gadījumiem paredzēts, un līdz ar to tas ir neatrisināts jautājums. Tāpēc mums ir atkal jāatgriežas pie diskusijām sākotnējā punktā. Par aizdomās turēto personu tiesību nodrošināšanu. Zviedrijas prezidentūras iniciatīvas ir tiešām apsveicams, vismaz to nodomi. Un kā mēs to saprotam, šobrīd ir ļoti spēcīgs apņemšanās no Zviedrijas puses. Un viņu piedāvājums ir izveidot ceļa karti, nu mēs tādu visu saucam par ceļa karti, visu, ko saucam par ceļa karti Eiropā. Un individuāli atsevišķi ietver lēmumi ja pamatlēmumu. Un šī rezolūcija tad līdz ar to nospraustu tālākos mērķus nākošiem pieciem pamatlēmumiem. Un tiktu izskaidrots iespējams, tiktu izstrādāt zaļā grāmata par personu aizturēšanu. Šī ceļakarte ietver arī zinām sadarbību pā ar Eiropas parlamentu, bet cik man zināms, uh, nekādas konsultācijas nav ierosināts Eiropas parlamentu tieši par ceļa karti. Manuprāt, līdz ar to šī apņemšanās sadarboties Eiropas parlamentu izklausās diezgan nenopietni. Nu, vienalga, mums tagad ir līdz šī vispārējā ceļa karte, atsevišķi pamatlēmumi, kur es esmu viena no referentiem par tieši šo tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkošanu tam seko atsevišķas rezolūcijas kas ļoti detalizēti šos jautājumus risina. Līdz ar to tas ļoti sarežģīts vispārēja aina, un līdz ko jums ir šis saistošais instruments, tad jums ir nesaistošie noteikumi, atsevišķie pamatlēmumi un konkrētās rezolūcijas, kurām seko citi nesaistošie vadlīnijas lēmumi. Nu, nesauksim to par tādu utopija, ko mēs gribam panākt. Un līdz ar to mums ir jāpatur prātā, vai tas tiešām ir pietiekami labs risinājums, vai tas tiešām maksimālais, ko mēs varam panākt. Vai mēs to redzam kā tādu pustukšu vai puspilnu klāstu. Nu, lūk, komiteja šie jautājumi ir jāizvērtē, Es te neiedziļināšos visās detaļās katrā jautājumā. Šajos pamatlēmumos, bet pirmais no tiem, kas ir arī diezgan liels un nozīmīgs, tas ir komisijas priekšlikums par to, un lūk, man satrauc, ka tas ir attiecināms tikai uz tām personām un to tiesībām uz mutisko un raksturos tulkojumu tikai Eiropas aresta ordera ietvaros. Un, lūk, tas nozīmē diezgan liels ierobežojums, pat tas pat nav attiecināms uz tām personām, kas tiktu aizturētas, un, piemēram, kaut kādā iekšlietu pārkāpumu gadījumā, un, nu, proti, nacionāls valsts ietveros. Nu, kā ārvalstu persona, kas tiktu aizturēta Beļģijā, bet ne uz Eiropas ārestu ordera pamata, līdz ar to nebaud šīs tiesības. Priekšsēdēt lūdzu izteikties īsāk. Labi, Līdz ar to te ir ļoti detalizētas atsevišķas problēmas, kas ar šo saistās, bet, manuprāt, šis kopējais aptvērums, kas tiek notots dalībvalstu ziņā, ir viena no pamat problēmām. Komisijai skaidri jāsaprot, vai nu mēs tiešām, atvainojiet, komitejai mums ir jāsaprot, vai mēs esam gatavi to atbalstīt, vai arī mēs uzskatām, ka mums tomēr jāpieprasa kaut kas labāks. Paldies! So question... Paldies! Jautājums tiešām ir, tad vai tas mums šķiet eh, pozitīvs vai drīzāk negatīvs priekšlikums? Antonescu Kunz, no Eiropas Tautas partijas grupas. Mulțumesc, doamnă președintă. Paldies, priekšsēdētājs Kunz. Es pateicos jums par šo iespēju izteikties, cienītie kolēģi, godādās kolēģis. Nu, ja mēs skatāties, eh, tā kā es esmu pirmo reizi šajā komitejā, man uh, ir jau sava pieredze arī no Rumānijas, un esmu ēnu referente uh, par šo ziņojumu. Esmu advokāte, un līdz ar to tas ir man arī nozīmīgs pamats, kāpēc es tiešām uzskatu, ka katra individu tiesības ir prioritāras. Nu, vispirms es tiešām vēlos apsveikt Zviedrijas prezidentūras iniciatīvu izstrādāt arī šīs krimināla procesa ciešāku aizsardzību un to uzskatu par vienu no pamatlietām. Tāpat kā Lutvars kundze norādīja, te tomēr ir diemžēl bijuši diezgan nepilnīgi e, soļi spērti. Te pirmkārt nav nodrošināts līdzsvars starp šiem vispārējiem uh, atzīšanas pasākumiem krimināla procesa ietvaros. Un tas savukārt var apdraudēt kopējo tiesas nolēmumu, jeb spriedumu savstarpēju atzīšanu, apgrūtināt. Ja mēs gribam nodrošināt uzticību starp dalībvalstīm, tad mums tas ir vairāk jāstiprina. Un līdz ar to tulkotāji tieši nodrošina uh, šo saikni starp divām pusēm, kas nepārvalda viena otras valodu. Protams, kļūdas ir iespējams, un tādēļ es jautātu jums, godātie kolēģi, un tāpat arī komisijas pārstāvjiem, kā mēs varam nodrošināt to, lai dalībvalstis nodrošinātu arī uh, tulkojuma kontroli, gan mutiskā, gan rakstiskā tulkojuma kontroli. Manuprāt, ir jānodrošina profesionālā sagatavošana, uh, gan tulkotājiem, gan tulkiem tieši juridiskajā nozare, nozare valodā. Ja mēs runājam par uh, vienotā Eiropas juridisko tekstu tulko un tulkotāju sarakstu izveidošanu, mums jāatzīst, ka rodas nopietnas problēmas, jo visās valstīs nav pietiekami kvalificēti tulki. Okay, thank you very much. This... Paldies. Tālāk otrs runātājs un arī beidzamais ir Lopes kundze. Lūdzu. Sí, gracias. Yo soy también ponente. Paldies. Es arī esmu ēnu referente. Par šo pamatlēmumu. Un daudz kas jau tika pateikts. Un galvenie jautājumi, kas te tiek risināti, protams, ir jāatzīst, ka tas ir pirmkārt uzlabojums, jo līdz šim nav bijis pamatlēmumu par šādiem jautājumiem, jo atsevišķas dalībvalstis mm, ministrs padomus ietvaros vienmēr to bloķējušas. Un tagad ir šis parlamenta rezolūcijas projekts, ko mēs jau iepriekš arī esam skatījuši un mēģinājuši risināt šo jautājumu. Un tagad mēs skatāmies, cik tiešām mēs nerunājam tikai par atsevišķu tehnisku lietu, bet gan par minimālo uh, tiesību nodrošināšanu krimināla procesā Eiropas Savienībā. Ņemot vērā prezidentūras sagatavotos priekšlikums un viņu labo apņemšanos uh, institīvu iedzīvināt, mēs to apsveicam. Tomēr mēs saprotam, ka te runa par tādu priekšlikumu, kas atsaucas ļoti ierobežotā ziņā uz tulku, uh, tiesībām uz mutisku un rakstu tulkojumu. Un tas, protams, tikai viena daļa no kopējās aizsardzības. Un mums droši vien vajadzētu panākt to, kā mēs nodrošinām lielāku atbalstu arī pamattiesību hartas ievērošanā. Un šī tikai viena no lietām, ko mēs varam nodrošināt kā vienu no pamatnormām. Un to mēs, protams, vērtējam pozitīvi. Mēs uzskatām, ka šis pamatlēmums ir apsveicams atsevišķu pamatiesību normu ievērošanas ziņā. Tomēr mēs arī uzskatām, ka tas nav pietiekami, un tādēļ jautājums komisijai, vai jūs uzskatāt, ka šis tiešām būtu samērīgs e, jautājums un pats nozīmīgākais, ko es gribētu risināt, un vai tomēr nav arī daudz citu svarīgu jautājumu, kas būtu jārisina no pamatiesību perspektīvas. Ja mēs runājam par kriminālu nodarījumiem. mums tomēr būtu jānošķir, par kādu veidu dokumentiem mēs runājam šeit, kādu dokumentiem būtu jābūt pieejamiem, iztulkotiem un kādiem ne. Tur ir, diemžēl, neskaidrības, tur būtu jāprecizē. Manuprāt, dalībvalstis, kam varētu pateikt, ir viena procedūra, bet, nu, te nav, nomēr nav ar vienu skaidrību vai runa par vienu un to pašu procedūru. Un līdz ar to šobrīd piedāvātais variants daudz neko gan situācija neuzlabo. Turklāt mēs norādām, ka šis pamatpakalpojums ir jānodrošina bez maksas. Kā tas saskaņojas ar lūk, pamatvērtību hartu? Galu galā viss, kas ir rakstīts pamatvērtību hartām, ar tieši attiecināms arī uz visām personām krimināla procesā. Mums tiešām, manuprāt, jānodrošina lielāka aizsardzība. Paldies! Vai vēl kāds vēlas lūdzu izteikties? ne, tad es došu vārdu padomē un pēc tam komisijai. Es saprotu, ka tā ir šī kārtība, kādā jūs vēlatos izteikties. Tad vispirms prezidentūras vārdā izteiksies Oman kungs. Kundze. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie komitejas deputāti, man ir liels prieks un gods būt šeit šodien šajā sēdē Man ir liels prieks izmantot šo iespēju prezentēt Zviedrijas plānus attiecībā uz uh, procedurālām tiesībām un pastāstīt jums, kas notiek tajās šobrīd. Es gribētu atgriezties 2007. gadā, kad bijām pavadījuši jau trīs gadus diskutējot par priekšlikumu ietver lēmumam procedūru tiesībām. To priekšlikumu komisija pirmo reizi iesniedz 2004. gadā. Padomē 2007. gadā bija tāda situācija, ka nebija iespējams panākt vienošanos, neskatoties uz trīs gadus ilgušām sarunām un patiešām ļoti lieliem centieniem, ko veids Vācijas prezidentūra un citi. Situācija bija nonākusi pilnīgā strupceļā. Līdz ar to šis priekšlikums tika noglabāts atvilknē un par to vairs nerunāja. Kādu laiku pēc tam mēs sākām jau gatavoties Zviedrijas prezidentūrai. Jau pavisam agrīnā posmā mēs zinājām, ka šī būs viena no prioritātēm Zviedrijas prezidentūrā. Tieslietu ministre Beatrisa Aska kas ir tikusies ar šo komiteju jau iepriekš, uzskatīja, ka tas ir ārkārtīgi prioritārs jautājums. Tad mēs sākām domāt, kā mēs varētu atsākt debatas par procedūru tiesībām. Mums bija skaidrs dažas lietas. Pirmkārt, procedūra tiesības ir ārkārtīgi delikāts jautājums dalību valstīm. Tādēļ mēs apzināmies, ka tas nebūs viegli. Otrakārt, mēs sapratām arī to, ka nedrīkstam šo lietu, ļaut šai lietai atkal izgāzties un nepanākt nekādu vienošanās starp valstīm. Līdz ar to mums bija ļoti skaidrs, ka mēs nevaram vienkārši izvilkt veco priekšlikumu no atvilknes un piedāvāt to no jauna. Sapratām, ka ir nepieciešama jauna svaiga pieeja un jauna stratēģija. Tad mēs domājām un joprojām domājam, ka labākais veids uz priekšu, vai varbūt pat vienīgais veids, kā varam virzīties uz priekšu, ir turpināt darbu pie procedurālām tiesībām, izmantojot pakāpenisku pieeju. Katru reizi pievēršot uzmanību mazākai apakšjomai vai apakšjautājumam. Mēs uzskatām, ka tā ir realistiska pieeja, taču gribam uzsvērt, arī to, ka tai jābūt pietiekami ambiciozai. Runājot par vienu vai divām tiesībām ikreiz, mēs varam pievērst pietiekam lielu uzmanību šim jautājumam un izvērst diskusijas plašumā un dziļumā, un domājam, ka tas novedīs pie labāka rezultāta nekā visu jautājumu risināšanu vienlaicīgi. Taču, lai šī stratēģija būtu stabila, lai tā būtu harmoniska iekšēji, lai tā būtu secīga un darbotos, tad mums ir nepieciešama šī ceļu karta. Ceļu karta vai ceļvedis ir ilgtermiņa politiska vienošanās strādāt pie šīm procedūru tiesībām. Šajā ceļvedī dalībvalsts ir vienojušās, ka Eiropas Savienības rīcība ir nepieciešama procedūru tiesībās. Eiropas komisija tiek aicināta iesniegt priekšlikumus tajās jomās, kas ir nosauktas ceļu kartē priekšlikums par visiem jautājumiem, kas bija sākotnējā komisijas priekšlikumā, un arī vēl par citiem papildus jautājumiem. Un šajā ceļvedī dalību valstis apsolīsies uzskatīt šos jautājumus par prioritāriem jautājumiem. Es esmu ļoti priecīga, ka esam jau saņēmuši vienbalsīgu atbalstu no visām dalību valstīm šai stratēģijai. 1. jūlijā Zviedrijas prezidentūra pirmo reizi prezentēja savu ceļvedi. Vēl pēc dažām dienām Eiropas komisija nāca klajā ar ietvaru lēmumu par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu krimināla procesā eh, aizdomās turētajām personām. un arī tām personām, uz kurām tiek attiecināts Eiropas arestorders. Dažas dienas pēc tam Zviedrijas prezidentūra nāca klajā ar rezolūciju par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu, kurā ir minēti praktiski pasākumi. Šī rezolūcija ir tāds, kā tāds, pap, tāds papildinājums ietver lēmumam. Šie dokumenti ir uzskatām par pirmo soli mūsu pakāpeniskajā pieejā. Kā jūs redzat, šeit ir gan normatīvu aktu, gan arī praktisku pasākumu apkopojums. Tieši šāds, kop, eh, šāds dokumentu apvienojums mūsuprāt vai dokumentu apkopojums mūsuprāt ir vajadzīgs katrā no jomām, par kurām runāsim. Dalībvalstis arī ir pieprasījuši tieši šādu pieeju. Šobrīd notiek sarunas par šiem trim manas nosauktiem dokumentiem. Esam beiguši debatas darba grupā, un uh, dokumenti ir pavirzījušies uz nākamo hierarhijas līmeni, viens soli augstāk. Jāsaka, ka darbs patiesībā noritēja ātrāk, nekā es pirms tam biju cerējusi. Debatēs bija konstruktīva atmosfēra, un likās, ka dalību valstis šoreiz vēlas tiešām panākt rezultātus. Tātad situācija ir mainīsies kopš 2007. gada. Esam konsultējušies arī ar Eiropas padomi, kas mums ir iesniegusi atzinumu gan par ceļvedi, gan par ietverlēmumu, gan arī par rezolūciju. Mēs ņemam vērā ļoti daudz no Eiropas padomas komentāriem un ieteikumiem mūsu darba grupā. Mēs ļoti ceram, ka ceļvedis Priekšsēdētāja aicina runātāju drīz vien beigt. Runātāji turpina. Mēs vēlamies, lai šīs ceļvedes tiktu pieņemts 23. oktobrī un ietver lēmums un rezolūcija, kas ir pirmais solis ceļveža izpildē, saņems politisko atbalstu vienā un tajā pašā dienā. Un tad mēs varēsim piedāvāt turpmākos soļus šī ceļveža izpildē. Lielas paldies par uzmanību. Es eh, gribu dzirdēt tālāk jūsu viedokļus un uzklausīšu debatas. Lielas paldies par to. Pirms es dodu vārdu komisijas pārstāvim, gribētu uh, uzdot jautājumu, vai mēs pareizi esam sapratuši, ka Eiropas parlaments pagaidām nav saņēmis jautājumus par šo ceļvedi. Mēs neesam bijuši iepazīstināti ar to un nav mūsu viedoklis prasīts, bet Eiropas padome mēs viedoklis gan ir saņemts. Atbildi mēs e, tiešām konsultējāmies ar Eiropas padomi, e, iesniedzām arī Eiropas parlamentam šo ceļvedi apspriešanai. Tā tad vēlreiz pārjautā priekšsēdētāji. Eiropas parlamenta viedoklis ir prasīts tikai par ietverlēmumu un nevis par ceļu karti. Paldies! Tagad gribētu aicināt īsi izteikties komisijas pārstāvi. Man ir tas apskaužamais uzdevums nodrošināt šīs sēdes gaitu saskaņā ar paredzēto laika grafiku, un tādēļ man ir jums jā, jālūdz izteikties īsi. Lūdzu, komisijas pārstāv. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tiešām mēģināšu saīsināt savu teikto. Jūs, Latfords kundze, Zviedrijas prezidentūras pārstāve, visas jau esat pateikušas to, ko es būtu gribējis teikt ievadā. Uh, Es gribētu teikt tikai kādas pāris lietas ievadā. Es personīgi esmu ārkārtīgi gandarīta, kad atkal varu ierasties Lībe komitejā un prezentēt komisijas paveikto darbu procedurālajās tiesībās, jo līdz šim astoņus gadus esmu ļoti cītīgi strādājis pie šiem jautājumiem. Un pirmā reize ar Eiropas parlamentu tikos 2003. gadā, kad mēs prezentējām zaļo grāmatu par procedurālajiem pasākumiem. Šo konsultāciju rezultāti rādīja, ka Eiropas parlaments mūs ļoti atbalstīja. Šis atbalsts nekad nav mazinājies. Atbalsts ir saņemts no Eiropas parlamenta, no dalību valstīm, no nevalstiskām organizācijām, citām struktūrām. Mēs tiešām vēlamies, lai būtu kopīgi minimālie standarti. Komisija uzskata, ka ir absolūti nepieciešams, eh, lai, tas ir nepieciešams, lai būtu, lai labi darbotos starptautis savstarpējā atzīšana. Universitāte Libre de Bruxelles veica pētījumu 2008. gadā. Saskaņā ar to gandrīz vai visi tie cilvēki, kas ir profesionāļi un praktiski iesaistīti krimināla procesā, ir viensprāts, ka ir nepieciešama lielāka sadarbība procedurālajās tiesībās. Pēdējo reizi Eiropas eh, komisijas priekšlikums tika Eh, nobremzēts. Daudz no mums šeit zina, kāda ir šī faila vēsture. Toreiz tika teikts, ka jums nav nekāda juridiskā pamata harmonizācijai un pietiek ar Eiropas konvenciju. Eiropas konvencija tik tiešām ir ārkārtīgi labs instruments, taču to izprot un ievieš atšķirīgos veidos dalību valstīs. Jūs varat tikai ieskatīties Eiropas cilvēktiesību tiesas lietu vēsturē un tad redzēsiet, cik daudz bieži šī konvencija tiek pārkāpta. Eiropas komisija uzskata arī arī, ka konvencija nav piemērota specifiska situācija risināšanai savstarpēji atzīšanai. Mēs paši esam nonākuši pie secinājuma, ka uh, ka pakotnes izskatīšana šeit nederēs, ka ir tiešām nepieciešams sadalīt šīs procedurālās tiesības mazākās vienībās un noturēt sarunas par katru konkrētu jautājumu. Tad, ja mēs runājam par instrumentu, kurā ir daudz tiesības, tad dalībvalsts parasti piekrīt vispārējai pieeja, taču tām ir problēma ar kādu vienu konkrētu tiesību. Tātad, ja mēs šīs tiesības sadalīsim reizinātājos, tad samazinās opozīcija katrā konkrētā jautājumā. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica Zviedrijas prezidentūras pārstāv par sarunām padome. Šobrīd tās ir daudz konstruktīvākas nekā agrāk, un mēs tiešām jūtam virzību uz priekšu pasākums A, kas ir pirmais pasākums ceļvadī, ir tiesības mutisku rakstisku tulkojumu. Pirmais mērķis ir noskaidrot tieši, kad šīs tiesības ir spēkā. Ir, protams, bijuši jautājumi par to, kādēļ ir tik brīvs formulējums un nav ļoti precīzs. Man liekas, ka tas ir pietiekami skaidrs. Nu, teiksim, tekstā ir ļoti precīzi un tieši teikt, teikts, kad ir tiesības uz mutisko tulkojumu krimināla procesā. Par dažiem šiem gadījumiem mēs joprojām debatējam, taču visumā tie ir definēti ļoti konkrēti. Un par rakstisko tulkojumu arī priekšlikumā ir saraksts ar tiem dokumentiem, kas tieši būtu tulkojami rakstiski. Tāpēc es uzskatu, ka uh, formulējums ir pietiekami konkrēts. Vēl par komisijas plāniem. Tiklīdz tiks pieņemts pasākums ā, tātad tiesības mutisku rakstisku tulkojumu, mēs ceram, ka līdz oktobra beigām būs politiskā vienošanās. Mēs pāriesim pie pasākuma B, kas ir tiesības uh, uz informāciju par jūsu tiesībām un tiesības zināt, kāda ir tā apsūdzība, kas izvirzīta pret tevi. Tātad apsūdzības būtība un apsūdzības avots. C pasākums ir tiesiskā palīdzība, juridiskais atbalsts. Uh, D pasākums ir tiesības sazināties ar ārpasauli, atrodoties ieslodzījumā. Mm. Es redzu priekšsēdētājs kundze, ka jūs skatāties pulkstenī, tādēļ kāpināšu tempu. Tālāk nākamais pasākums ir īpaši viegli aizsargājamu aizdomās turamo aizsardzību krimināla procesā. Un tagad pāriešu pie jautājumiem. Pirmkārt, Baronēs Latvorda uzdev jautājumu par to, uh, vai priekšlikums attieksies uz kriminālu procedūru un arī uz Eiropas aresta ordera gadījumiem. Tas priekšlikumā būs runa par visām šīm jomām. Par to dalību valstīs ir diezgan liela vienprātība. Es tādēļ to varu teikt ar diezgan lielu pārliecību. Antonesko kundze uzdeva jautājumu par to, kā mēs varētu rosināt dalībvalstis, lai tās pārbaudītu mutiskā un rakstiskā tulkojuma precizitāti. Mēs esam paredzējuši normatīvā akta projektu un arī nesaistošu rezolūciju, kurā runa par labāko praksi. Domājam, ka tas darbosies labi. Dalību valstis dažos gadījumos tiešām nevēlas panākt vienošanos, un tad mums palīdz šī praksa, ka var izsniegt rezolūciju, var izdot rezolūciju par labāko praksi. Ir iespējams arī sniegt dalību valstīm gan padomus, gan arī finansiālo atbalstu šo metožu ieviešanā. Rezolūcijā runa gan par tulku un tulkotāju mācīšanu, akreditāciju un reģistrāciju. Tāpat arī ir pieminēts tas, ka dalību valstīm ir uzdevums eh, veidot kvalificētu tulku reģistru. Mēs ceram, ka jaunās tehnoloģijas tiks izmantotas, lai veidot šo reģistru un lai būtu eh, šo reģistru atvērtība savā starpā. Tātad vienas valsts reģistrs būtu pieejams arī citas valsts tulku un tulkotāju reģistram. Es ceru, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, un lai ietaupītu laiku, es vairs vairāk nerunāšu. Paldies par uzmanību. Paldies. Es domāju, ka jūs atbildējāt uz jautājumiem, un Sāra varbūt vēl vēlētos izteikties. Jā, man uh, tiešām patika mm, šī te pārliecību, ko jūs paudāt, un uh, jāsaka par tām jaunajām brillēm. Man arī laikam tāds vajag, jo es te nepareizi esmu šo to izlasījusi, tomēr izrādās, ka tas ietver gan uh, m, mm, kriminālu uh, mm, procesa, uh, pašu procesu, gan arī Eiropas aresta gadījumus. Bet es tomēr joprojām domāju, ka ir zināmas problēmas ar šo pakāpenisko pieeju. Jo ļoti grūti tā konkrēti nodalīt šīs lietas. Jo manuprāt, tas eh, saistās ar daudziem citiem aspektiem, kas astiecas uz juristisko, juridiskajām eh, tiesībām, uz juridisko eh, tiesību aizstāvību. Un eh, tas ir cieši saistīts arī ar um, ievainojumām personām, ar upuriem un tā tālāk. Tātad es nezinu, kā šis eh, aspekts ir atrisināts. Tālāk runājot par šo ceļvedi, par spīti tam, kāda šeit, eh, kāds teksts šeit ir iekļauts par parlamentu, uh, Manuprāt, tas tomēr ne, ne, nenosaka to, kam būtu jākonsultējas ar parlamentu. Jo mums ir ļoti svarīgi saņemt eh, Eiropas padomas lēmumus. Daži cilvēki uzskata, ka ceļu eh, karte vai ceļveds būtu iekļāms Stokholmas programmā, taču uh, mēs varbūt varētu neizvirzīt tik ambiciozus mērķus. Un galvenokārt apskatīt to, ko mēs vēlamies attiecībā uz procesuālajām tiesībām un varbūt lūgt komisiju pārdomāt eh, šo jautājumu un eh, mm, strādāt pie zaļās grāmatas par aizturēšanu un atbrīvošana no aizturēšanas. Eh, es eh, da, saprotu, ka šeit nav arī nekādas tādas īpašas garantijas, ko, mēs, eh, ko, ko mums nodrošinātu atsevišķi ietver lēmumu par katru no šiem aspektiem. Es saprotu, ka mums ir nepieciešams ar kaut ko sākt un uh, Um, ļoti žēl, ka dažas dalība valstis uh, neizprot šīs problēmas. Un ja mums nebūs tāda visaptvaroša programma, tad savstarpējās uh, atzīšanas uh, process tikai paildzināsies. Ar ekstradīcijas advokātiem man ir nācies diezgan bieži sastrādāties apvienotajā karalistē un ir ļoti daudz sūdzību uh, par procesālajām tiesībām, par cilvēktiesību ievērošanu, par to, kā reaģē tā vai cita dalībvalsts, kad tiek piemērots Eiropas ārēsta orders, un ja mēs neko nedarīsim, tas kļūst tikai sliktāk. Paldies! Padome ir noteikusi termiņu, un proti līdz 17. decembrim ir jābūt gatavam mūsu atzinumam, un mēs iekļausim protokolā arī prasību uh, par dokumentu nosūtīšanu Eiropas padomē. Man ir uh, pavisam drīz jādodas prom un kādam ir jāpaņem vadības groži no manām rokām. Un tālāk mēs runāsim par nākamo jautājumu, par kriminālu lietu tiesvedības nodošanu. Un šeit Benos kundze ir referente, mm, Morāls kungs viņu aizstās. Vai jūs vēlties jau kaut ko uh, komentēt, vai vēlties vispirms dzirdēt uh, padomas izklāstu? Es jūs tiešām lūgtu izteikties īsi un uh, sniegt mums tādu kopsavilkumu, jo uh, nu visi jau ir ieinteresēti, lai beigtu uh, šo um, sanāksmi saulēcīgi. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Man būs paties prieks īsi izteikties. Mūsu priekšlikums par kriminālietu tiesvedības nodošanu ir saistīts ar to, ka mums Eiropā nav šāda vienota pamata. Mums ir dažādi, eh, teiksim, praktē piemērojami ceļi, eh, bet nav kopējas Eiropas eh, procedūras. Un tieši tādēļ mēs uzņēmāmies šo iniciatīvu, un šo iniciatīvu atbalsta, kā jūs redzat, 16 dalību valstis. Pamatdoma ir tāda, ka ir jāizveido sistēma, tiesiskais satvars lai nodrošinātu efektīvu veidu, kā realizēt šīs eh, procedūras, tāpat laikā arī aizsargājot eh, gan apsūdzēto personu, gan uh, upuru tiesības. Tālūk bija mana turbo īsā prezentācija. Paldies! Jā, nu redziet, Zviedriem ir raksturīgi būt ļoti īsiem un. Jā, man vienmēr pārsteidz tas, kā eh, šie te starptautiskie noziedznieki strādā kopā bez nekādām problēmām. Viņi neapspriež nekādas valodu un, un, un, un, un tulkošanas problēmas un tam līdzīgi, bet uh, viņi tiek ar to visu galā lieliski, mēs par to runājam gadiem. Nu, jāsaka, ka to nevar zināt, kā viņi tur iztiek vai neiztiek ar tulkojumu vai bez tās, bet es gribētu atvainoties kolēģis Benovs vietā, ka viņš šeit nevar atbūt un uh, pieskaties vairākiem svarīgiem punktiem. Šis uh, ietver lēmums ir ārkārtīgi svarīgs, jo ir svarīgi nodrošināt uh, to, lai uh, cilvēks netiektu tiesāts uh, divkārt. Un jāsaka, ka mēs it kā divreiz balsojam par vienu to pašu likumdošanas aktu. Mēs balsojam par uh, Weber ziņojumu, un uh, šeit, man liekas, notiek zinām pārklāšanās. Varbūt uh, vajadzētu uzklausīt paskaidrojums par to, kā varētu racionalizēt mūsu darbu un Penels kundze, protams, strādās ar ēnu referentiem, lai saskaņotu grupu viedokļus. Paldies! Kolēģis aiz mugurē ir lūdzu vārdus, nevar izlasīt to. Es vēlētos eh, izteikt pāris komentārus. Manuprāt, eh, šī ir pozitīva pieeja jo pārobežu noziedzība pieaug un, protams, ka mums ir uh, jāizstrādā kaut kādas normas, uh, jāizveido kaut kādi instrumenti, uh, kas varētu nodrošināt to, ka par vienu noziedzīgu nodarījumu cilvēks tiek tiesāts tikai vienreiz vienā valstī lai tas neatkārtotos vairāk kārt vairākās valstīs. Mm, un es gribētu minēt trīs mani interesējušus punktus. Vispirms, manuprāt, ir jāizvairās no pārāk lielas neskaidrības e, šajos nosacījumos. Ja 16 valstis ir ar mieru, ir piekritušas kaut ko tādu veidot, tad tas viss ir jāveido. Uh, Um, tā, lai tas būtu pietiekami efektīvs. Uh, šeit vajadzētu izmantot tādus formulējumus, kā tiek izmantot starptautiskos nolīgumos. Uh, nevajadzētu um, šo te formulējumu veidot tā, lai valsts, uh, um, kura, piemēram, aiztur cilvēku, ir arī spiesta visu pārējo realizēt. Piemēram, 13 pantā ir teikts, ka valsts, kas saņem um, pieprasījumu, tai ir jāatbild pieprasītāja valstī. Mm, izskatīt uh, attiecīgo noziegumu savā jurisdikcijā un tā tālāk eh, bet nav, teiksim, noteikti nekādi termiņi, eh, laiks, kādā tas būtu jāizdara. valstīm ir jābūt arī tiesībām noraidīt priekšlikumus. Vai tā var atteikties no tā izskatīšanas, un tam var būt savi iemesli, un tad pieprasītāja valstī pašai ir jāturpina. Bet es domāju, ka praksē daudz no šīm labajām idejām un lietām nedarbosies, jo, diemžēl, daudzas valstis izturas ar milzīgu piesardzību, viņi uh, Um, baidās, ka tiks uh, apdraudēta viņu suverenitāte un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir vajadzīgs atrast kaut kādu praktisku ceļu, kā risināt konfliktu situācijas. Tātad, kas notiek šādos apstākļos? Un tālāk Ceturtais pants. Tad, kad mēs runājām, runājam par atbildīgām institūcijām, tur ir um, jābūt lielākai skaidrībai, jo, uh, piemēram, dažādās valstīs, teiksim, šīs te um, tiesu un tiesības sargājušā organizācija struktūras var atšķirties, tās neatbilst vienu vienai, vien, viens pret vienu dažādās dalību valstīs. Un tāpēc es jau domāju par to, eh, kādi būs grozījumi, kas varētu uzlabot šo tekstu. Eh, komisijai vārds. Paldies. Komisijas vārdā pavisam īsi. Tā ir dalībvalstu iniciatīva, un komisija atbalsta šādu iniciatīvu, jo mūsuprāt tas ir tas likumdošanas akts, eh, kura joprojām trūkst mm, šajā te kopējā likumdošanas klāstā, kas regulē sadarbību krimināla eh, lietās Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka tam noteikti būs pievienotā vērtība. Jo tas veidos vienotus noteikumus visām dalībvalstīm, nu šobrīd eh, tikai 13 dalību valstis ir e, ratificējuši Eiropas padomas konvenciju. Tā kā tas nedarbojas kā viss Eiropas instruments, mums ir vajadzīgs jauns. Attiecībā uz uzdoto jautājumu Eiropas komisija jau no paša sākuma ir uzsvērusi, ka mums ir vajadzīgi konkrēti noteikumi un mums ir vajadzīgas arī, mums ir vajadzīgi arī noteikti termiņi. Un e, mēs, piemēram, 13. panta um, formulējumu esam spējuši izmainīt. Un tā tad šeit ir noteikta kārtība, kā ir e, jānosaka termiņš. Um, jo mēs zinām, ka šajā sadarbībā ļoti bieži um, tieši laiks, kurā mm, šīs lietas un pieprasījumi tiek izskatīti un atbildēt, ir problēma. Un mēs domājam, ka uh, es ceru, ka šis priekšlikums netiks atšķaidīts uh, tā mm, izstrādes, uh, tālākās izstrādes gaitā. Paldies! Padomu ir noteikusi arī termiņu, un tas ir 17. decembris, kad mums jānāk klājā ar savu atzinumu. Es zinu, ceru, ka Benos kundze ir uz to gatava. Tā kā es tikai aizvietoju priekšsēdētāju, man jādodas prom. Un es tikko uzzināju, ka uh, eh, vain dažu var lūgt mani aizstāt jo viņš ir vecākais deputāts. Well, it's uh, quite a Es tiešām esmu pārsteigts, ka es uh, esmu nonācis šajā krēslā. Tiešām nezināju, ka esmu jau tik vecs. Bet, nu, mēģināšu šo lomu pildīt godam. 31. punkts - Eiropas noziedzības novēršanas tīkla izveide. Cik es saprotu, vispirms uzklausīsim īsu Zviedrijas prezidentūras uzstāšanos. Pēc tam aicināsim izteikties komisijas pārstāvi un referentu. Paldies, priekšsēdētāji! atkal es būšu tā, kas runās par šo jautājumu. Es domāju, arī tagad man jārunā īsi. Varbūt netik īsi kā par iepriekšējo jautājumu, bet tomēr mēģināšu. Arī tā ir iniciatīva, ko uzņēmās vesela virkni dalībvalstu, šoreiz 11. Šī iniciatīva izstrādāta pamatoties uz izvērtējumu, uz patreizējo noziedzības novēršanas tīkla izvērtēšanu. Izpēt rādīja, ka ir vesela virkni vājo vietu šī tīkla funkcionēšanā šodien. Kopā ar daudzām citām dalību valstīm nolēmām kaut ko sākt, lai salabotu, lai salāpītu šo tīklu. Gribam, lai šīs te no, no, noziedzības novēršanas instrumenti var strā, darboties labāk. Izējas punkts mūsu priekšlikumam ir tāds. Mēs gribam galveno uzmanību vērst trijos virzienos. Pirmkārt, vairāk uzsvērt dalību valstu lomu šajā tīklā. Tas ir tīkls, kas ir radīts dalību valstīm, un ir skaidrs, ka dalību valstu ieguldījums tīkla darbībā, tāpat arī uh, pārvaldes darbībā varētu būt labāks. Otrs darbības virziens ir konkrēti skatīties, kur ir tās vietas, kur sadarbība Eiropas līmenī varētu dot papildus vērtību. Esam precīzāk definējuši to, ko Eiropas Savienība tieši varētu darīt. Un trešais darbības virziens, kas arī nav mazāk svarīgs, ir mēģināt rast risinājumu sekretariāta izveidēji. Izvērtējums rāda, ka šobrīd novērošanas tīkla sekretariāts nedarbojas pietiekam labi. Tātad tie ir trīs darbības virzieni, trīs elementi, kas arī ir galvenie tajā priekšlikumā, kas šobrīd tiek apspriests padomas darba grupās. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies! Tagad aicināšu izteikties komisiju. Paldies, priekšsēdētāji! Komisija pagājuši gadu finansēja šī noziedzības novēršanas tīkla izpēti, kā jau teica Zviedrijas prezidentūras pārstāvi. Pētījuma rezultātā mums ir ļoti plašs pārskats ar konkrētām rekomendācijām. Komisija ir ārkārtīgi gandarīta, ka vesela virkne rekomendāciju parādās prezidentūras un dalību valstu iesniegtajā priekšlikumā. Taču gribētu uzsvērt, komisijas galīgais priekšlikums vēl nav pieņemts. Tas ir jāpieņem kol komisāru kolēģijai oktobrī. Tomēr jau tagad varam teikt, ka Eiropas komisija ir acīmredzot būs par to, lai šī te tīkla finansējums tika veikts izmantojot publisko pasūtījumu. 9000 eiro finansējums ir paredzēts no Eiropas Savienības budžeta. Tas ir daudz vairāk nekā iepriekšējo gadu budžetos. Ja dalībvalsts varēs vienoties par patreizējo tekstu, kurās ir runa par to, ka tiks piešķirts grants tīkla finansēšanai, ja dalībvalsts vienosies, tad komisija mēģinās rīkoties ātri, lai uh, varētu tikt iesniegti projekti pamatojot un pēc tam tiem piešķirti granti. Es gribētu pasvītrot, ka šobrīd mums nav, komisijai nav iebildumu, ne uh, tiesisks dabas, ne arī budžeta dabas iebildumu pret to tekstu, ko piedāvāja Zviedrijas prezidentūra un citas dalībvalsts. Lielas paldies gan par skaidrību, jūs izteikumus, gan par īso un kodolīgo izteikumu. Un tagad došu vārdu Alfāno kundzei, kas ir referenta šajā jautājumā. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, gribētu pateikties Zviedrijas prezidentūras pārstāvējumu komisijai. Es ļoti uzmanīgi klausījos Zviedrijas prezidentūras un komisijas teiktajā. Zviedrijas prezidentūras pārstāve teica, ka ir nepieciešams dalību valstīm lielāku redzamību piešķirt un arī pieņemt lēmumu par sekretariātu stiprināšanu. Komisijas pārstāvs savukārt uzsver, ka nav netiesiskas dabas, nedz arī ekonomiska problēma, kas saistītos ar šo priekšlikumu. Es šeit nedzirdēju, runājam par kādiem uh, va, ka par vājām vietām noziedzības tīklā, par konkrēti tās netika pieminēts. Es esmu izlasījis dokumentus, tajos dokumentos, kas man bija pieejami, izskanēja, ka ir nepieciešama Eiropeiska atbilde eh, kr kriminā organizētai uh, noziedzībai. Es domāju, ka šī mūsu atbilde nav īpaši adekvāta šobrīd. Šķiet, ka tā ir tikai struktūra, par ko mēs šeit runājam. Manuprāt, šis te tīkls līdz šim nav efektīvi darbojies. Sekretariātā ir tikai viens cilvēks. Un bez tam ir viena zinātniece, pētniece, kas darbojas uz nepilnu laiku. Man liekas, ka tas ir pilnīgi nederīgs tīkls šobrīd. Tas nekādā veidā nevar apkarot noziedzību. 2005. gadā bija ļoti maz tikšanās reizi šim tīklam, un kopš tā laika vairs nav vispār. Vēl ļaunāk ir tas, ka noziedzības novēršana kaut kādā veidā tiek uzskatīta par sekundāru aktivitāti. Terorisma apkarošana ir daudz svarīgāka mūsdienās. Manuprāt, šāda pieeja ir nepareiza. Es domāju, ka mums ir jāsaprot noziedzības būtis, būtiskā loma mūsdienu sabiedrībā. Terorisms rodas dalību valstīs, tā saknes ir atrodams dalību valstīs. Noziedzība kopumā ir ļoti dziļi caururbusi dalību valstu iestādes. Patiesībā tās tīmekļi ir apņēmuši uh, mūsu ikdienas dzīvi. Bez tam jāpiemina cilvēku tiesību pārkāpumu jautājums. Piemēram, ja mēs runājam par migrācijas jautājumiem, mēs nevaram nedomāt par to, ka pastāv cilvēku tirdzniecība, ko organizē organizētas noziedznieku grupas. Arī narkotika tirdzniecība notiek organizētā veidā, tāpat arī nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācija. Tas viss pastāv, Un ja šis priekšlikums ir mūsu atbilde uz šo briesmīgo situāciju, tad tas, manuprāt, tā ir nederīga atbilde. Cik maksā šis tīkls? Ko tas mums dos? Kādi ir termiņi priekšlikumu ieviešanai? Kā tiks finansēts šis novēršanas tīkls? Man liekas, ka ir nepieciešams debats par šiem jautājumiem. Es gribētu zināt, kā padome un komisija atrisinās šīs problēmas, respektējot finansiālos ierobežojumus. Padome vēlas nodot šī tīkla vadību kādai ārējai aģentūrai. Pamatoties uz kādu tiesisko bāzi, es gribētu jautāt. Bez tām Eiropas parlaments ir prasījis ka eh, ir izsniedz, iesniedz savus priekšlikumus un prasības, bet mēs nedzirdam šeit nekādas atbildes no komisijas un padomas. Kāpēc novērošanas tīkls ir bijis slepens līdz šim? Novēršanas, noziedzības novēršanas tīkls. ja mēs vēlamies patiesi apkarot noziedzību, tas mums jādara pavisam savādāk. Paldies! Tagad došu vārdu Monikai Makovējai. Paldies! Es esmu ēna referente no tautas partijas. Es ar prieku sadarbošos ar padomu, ar komisiju un ar Al Alfāno kundzi. Es, cik es saprotu, šis lēmums neatiecas uz konkrēta noziegumu novēršanu. Ja es, piemēram, zinu, ka kāds gatavojas pastrādāt noziegumu, es nevaru kaut kur piezvanīt, un pārtr, lai šī iestāde pārtrauc noziegumu. Man ir jautājums padomē un komisijai. Kur jūs domājat šajā priekšlikumā ir papildus vērtība un kā jūs domājat, kāpēc jūs domājat tas darbosies šoreiz, ja jau nedarbojas iepriekš? Man arī lasot šo priekšlikumu liekas, ka tas ir vājš. Uh, Ms. Asa Weber, please. Oza Vēber, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt sākšu ar beigām. Mēģināšu atbildēt uz pēdējo jautājumu, kādēļ, domā, kādēļ mēs domājam, ka šis priekšlikums darbosies šoreiz. Mēs domājam, ka viss šis process par e, papildus vērtību, par Eiropas noziedzības novēršanas tīkla lomu domāju, šīs debatas ir bijušas nākušas par labu dalību valstīm, jo diskusijās ir runāts par to, kam šīs tīkls pievērsīs uzmanību. Protams, kā tas ir tikai zvaigznēs rakstīts, vai šoreiz darb, šis priekšlikums tiks pieņemts un darbosies vai nē. Taču iesākums vien jau ir bijis ļoti daudz sološi, jo dalībvalsts ir aktivizējušās un iesaistījušies diska, diskusijās. Mēs esam optimistiski noskaņot un domājam, ka lēmumam būs pozitīva ietekme. Tālāk par jautājumu par slepenību šajā tīklā, tīkla iekšienē jāatzīst, ka es eh, īsti nesapratu jūsu jautājumu. Šis tīkls nav slepens. Tajā ir dalībvalstu pārstāvji. Protams, šīs tīkls, šī tīkla dalībnieku starpā notiek saskarsme. Un eh, tīklam ir arī mājaslapa, kurā tiek raksturota tīkla darbība. Es domāju, ka komunikācija varētu uzlaboties un varētu arī uzlaboties informācija par to, ko tieši šis tīkls dara. Taču padomes lēmumu pārskatīšanā mēs to visu varam ņemt vērā. Es ceru, ka mēs varēsim ieviest arī lielāku caurskatāmību tīkla darbībā. Ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Paldies! Tas izklausījās cerīgi. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvē. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāšu uz referen, atbildēšu uz referents jautājumiem par finansējumu. No komisijas puses esam paredzējuši pēdējo divu gadu laikā 180 tūkstošus eiro tīkla darbībai. Un konkrētāk paraugu prakses apmaiņas konferences organizēšanai un arī uh, ir pasniegta balva par labāko noziedzības novēršanu. Mēs domājam, ka tie ir pasākumi, kas padarīs tīkla darbību caurskatāmāku. Tālāk par budžetu 2010. gadam te jau bija teikts, ka ir paredzēti igadīgajā darba programmā 900 tūkstoši eiro, taču šī darba programma vēl nav pieņemta. Termiņš tās izstrādē ir 9. oktobrs. Es teicu, ka šie līdzekļi ir piešķirti kategorijā valsts pas publiskais pasūtījums, bet es šeit negribētu komentēt tehniskas un juridiskas detaļas. Šāda veida finansējuma, finansējums nozīmēs, ka tīkla pasākumus pilnībā finansēs Eiropas kopienas līdzekļi, Eiropas uh, Savienības līdzekļi, un dalībvalstīm nebūs jādod savs līdzfinansējums. Ja Lisabons līgums stāsies spēkā, tad tas vēl vairāk padarīs šo te noziedzības novērošanas tīklu par novērošanas, novēršanas pasākumus par paneiropiskiem pasākumiem. Sekretariāts ir jāstiprina. Šobrīd tiešām ir viens cilvēks, kas tur sekretariātā kas sadarbojas ar sekretariātu uz nepilnu darba laiku komisijā. Taču darbinieku skaits tiks palielināts līdz trim vai četriem darbiniekiem. Patreizējā tekstā būs runa arī par grantiem, kas tiek piešķirt konkrēti pasākumu veikšanai. Praksē tas nozīmē to, ka dalību valstīm, kam ir nepieciešams atrast kaut kādu veidu, kā līdzfinansēt kaut kādus pasākumus, tad šī šīs dalībvalsts varēs to saņemt. Nebūs vairāk administratīvās saiknes starp komisiju un tīklu, tīkla sekretariātu. Eiropas komisija tiks piesaistītu tīklā kā novērotājs izpildu valdē. Komisija nevarēs piedalīties debatēs par organizatorisko tīklu uzbūvu un finansēšanu, lai nebūtu interešu konflikta. Taču komisija varēs dot savu ieguldījumu debatēs par noziedzības novēršanas politikas e, iniciatīvām. The, uh, Vai referenti vēl vēlas atgriezties? Jā, pavisam īsi. Es gaidīju, ka varbūt mēs varētu nedaudz precīzāk pievērsties jautājumam, bet nu labi. Tad tagad jautājums, protams, ir jautājums par to, vai tīkls vispār darbos efektīvi. Tas kaut kas cits. Mm, ja mēs tiešām novēr, novērojam, kas, ir, kas nav, kāds noziedzīgi nodarījumi ir pieņemami, nu, galu galā arī atsaucot uz manas valsts piemēru, mēs varam, protams, atsaukties to, ka šāds struktūras, ko izveidojam, atsevišķas dalība valstis, katrā valstī, protams, izveido un uztur. Tas nozīmē nozīmīgu datu apkopošanu. Uzdevums ir šos datus, protams, nodot tālāk kopējā tīklā. un arī iesaistītajā padomu parlamentu un komisiju. Kā var būt šobrīd, ka 3-4 cilvēki var visu šo tīklu, milzīgo tīklu uzturēt un apvienot? Man tas ir pilnīgi neefektīvi, un līdz ar to nekāda preventīvās darbības nav iespējams. Tas nav nopietni. Līdz ar to mums ir jāveido tāda situācija, kur mēs tiešām daudz vairāk ieguldām preventīvajām darbībām. Īpaši domājot par organizētās nodziedzības novēršanu līdšanējais tīkls un 3-4 darbinieki, tas nav nopietni, tas nedarbojas. Šobrīd darbojas tikai pusotra cilvēka. Ja būs 3-4 cilvēki, arī ar to daudz nekas nebūs līdzēts. Līdz ar to ar vienu aktuāls jautājums, kā mēs tiešām šo tīklu varam pilnībā reformēt. Ja mēs tiešām gribam, lai tas darbotos efektīvi. Protams, šī mājaslapa pastāv. Un um, es to patiesi apskatījusi. Bet eh, kāpēc tu nevar, diemžēl, <clears throat> ne, neatspoguļot, piemēram, parlamentu ieguldījumu darbu? Nu, labi, paldies. Un pirms turpināsim darbu, es tikai atzīšu, ka esmu pats ēnu referents šajā jautājumā. Un, protams, ka parlamentam jāizvērtē vispār šī priekšlikuma efektivitāte, un tāpēc turpināsim diskusijas ar par, eh, padomi un komisiju. Ja neviens cits nelūdz vārdu, šobrīd nav nekāds eh, gala termiņš vēl noteikti. Labi, tad šo jautājumu esam izsmēluši. Nākošais darbkārtības jautājums ir. Eiropola darbinieku un pamatālgumu piemaksu koriģēšana, bet tas ir atlikts. Tas nozīmē, ka mēs varam paskatīt, pievērsties sadaļai dažādi. Bet šķiet, ka nav dažādi. Sadaļa nevienu jautājumu, sēdi beidzam. Paldies!